Dāmas un kungi, lūdzu piesprādzējieties. Dāmas un kungi. Oh, dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Dāmas un kungi, lūdzu apsēdieties, sava, apsēdieties savās vietās un mēs sāksim darbu. Not too late. Excuse me. Wir haben heute Dāmas un kungi, Tagad eh, mums ir ļoti pārsātināta, bet eh, tajā pašā laikā saistoša programma. Runāsim par izpēti. Un pirms veltīt savu uzmanību konkrētam projektam, kas eh, minēts trešajā punktā, mēs pievērsīsimies diviem ļoti nozīmīgiem pētniecības projektiem, un mēs vēlamies kaut ko uzzināt, kāda tad ir lietu kārtība un attīstības tendences. Devītajā darba kārtības punktā ir uzaicināti vairāk eksperti, lai apspriest šo punktu. Mēs šodien apspriedīsimies ar Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūta direktoru un zināšanu un inovāciju kopienu vadītājiem, lai varētu nedaudz uh, iepazīties ar lietu kārtību. Sveikšu mūsu vidū Debrūna kungu, tālāk Mario Riteru Vilemu Jonkeru, vai kādu esmu piemirsis, vaicā priekšsēdētājs, un Diego Pavieru kungu. Um, wir haben abgemacht, dass jeder von diesen vier. Esam ka vienojušies, ka Katrs no šiem četriem ekspertiem uzstāsies desmit minūtes. Jā, mums nav pietiekami daudz laika, bet es domāju, ka nu, tas ir optimālākais risinājums. Jums būs iespēja uzdot jautājumus, un mums šī jautājuma un atbilžu kārta ir jāsa strukturizē pēc iespējas labāk. Un tad pirmajam došu vārdu Ronaldam de Bruno kungam. Vēlējos visus sirsnīgi sveikt mūsu vi vidū. Uh, Tas ir viens no projektiem, kas sākumā bija ļoti apstrīdēts, bet pēc tam iekaroja savu vietu aizvien pārliecinošāk. Debruna kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs, liels paldies, ka uzlūdzāt mani uz komitejas sanāksmi, lai es vairāk pastāstītu par EIT un par to, kādas ir mūsu attiecības ar ZIK. I would like to just, as a small reminder, and I don't know if we have the slides. Yeah, slides. Yeah. Okay. Vai jums visiem ir redzama attēli? Cerams, ka tehnoloģijas mums šodien nepievils. Lieliski! Šis ir atgādinājums, kādēļ vispār tika izveidots EIT, jeb Eiropas Tehnoloģija un inovācija institūts. Eiropieši ir eh, guvuši lielu progresu izpētes jomā, bet nav bijuši pie, pietiekami ātri un nav piedāvājuši arī tādus novatoriskus risinājumus tirgū. Līdz ar to inovācija attīstība Eiropas Savienībā ir visai gausa, un, protams, ASV, Indija un Ķīna izmanto mūsu vājās vietas savā labā. Jaņem vērā, ka EIT nav tāds finansējuma mehānisms, bet kas daudz vairāk. Tā ir pirmā iniciatīva iniciatīva Eiropā, kas apvieno zem viena jumta visas trīs puses, jeb tās augto zināšanu trīs stūri. Nu, tas sastāv no uzņēmumiem, izpētes kopienas un arī no akadēmiķiem. Galvenais dzinējspēks ir e, uzņēmēja darbība. Eiropas Savienībā ir jārada daudz labāks uzņēmēja darbības gars, lai cilvēki varētu organizēt, dibināt savus uzņēmumus, un mums ir jāparūpēs, lai tajos darbotos pietiekami izglītoti un prasmīgi cilvēki, un lai būtu arī pieejama šādu prasmīgu cilvēku nākamā paudze. Tālāk runājot par ZIK Zika ir e, ļoti labi integrēta izcilības partnerība un tur darbojas izpilda valdes locekļi un tātad augstākā līmeņa menedžeri. Tā ir tāda ļoti spilgta zika iezīme. Protams, zika ir arī vairāki partneri. Mēs uh, strādājam gan IKT jomā, gan enerģētikas jomā un arī uh, klimata pārmaiņu jomā. Kas ir raksturīgs šiem zik jeb uh, izcilības inovāciju centriem. Eh, tie ir atrodas tās augtajās eh, inovāciju karstajās vietās, un šajās karstajās vietās mēs esam eh, tātad salikuši punktiņus kartē, un jūs varat redzēt, ka jau no paša sākuma uh, ir tāds visai labs geogrāfiskais pārklājums, bet uh, mēs vēl šos punktiņus varam sazīmēt daudz blīvāk, to vajadzētu darīt. Ko mēs esam paveikuši? Un mēs esam neatlaidīgi mācījušies, pieļāvuši kļūdas, eh, izmēģinājuši kaut ko, un divu gadu laikā esam izveidojuši paši savu organizatorisko struktūru, tādu valdi, eh, kas sadarbojas ar eh, zikiem un ziku vadītājiem. Radās trīs partnerattiecības struktūras, kas noslēdza septiņu gadu līgums par sadarbību tika pausta ilgtermiņa apņemšanās, ka EIT kopā ar ZIK strādās pie inovāciju virzīšanas. Tātad, nu, esam uzņēmušies tāds visai ambiciozs un ilgtermiņa uzdevums. Uh, Tāpat kopīgi ar ZIK mēs turpinam runāt par uzņēmēju darbības veicināšanu, par izglītības līmeņa celšanu un arī uzņēmumu atvēršanu. Daži vārdi par izglītību. Nu, tāds neliels stāstīņš pirms dažām nedēļām Budapeštā bija ieradusies studentu grupa. Mēs atrodamies Budapeštā un mēs šiem studentiem uzdevām jautājumu, cik daudz no jums studē, lai dabūtu darbu. Un, protams, viņi sāka smieties, jo tas bija tāds visai vienkāršs jautājums. Un tad mēs pavaicājām, cik daudz no jums studē, lai radītu jaunas darba vietas. Un īstenībā, nu, tad daudz rokas vairs nepacēlās. Tas vairs nešķiet tik pašsaprotams jautājums. Un runājot par uzņēmēju darbības veicināšanu, eh, viens no Only... Viens no MIT direktoriem bija ieradies pie mums Budapeštā, un viņš teica, ka cilvēki pie mums ierodas vienkārši, lai radītu jaunus uzņēmumus, lai tos atvērtu. Un tieši šāds uzņēmē darbības garš, gars ir akūti nepieciešams Eiropā. Tātad runājot par mācīšanos uh, procesa laikā, mēs esam slēguši septiņu gadu līgumus ar ZIK, un jūs noteikti būsiet arī dzirdējuši, ka mēs gatavojam tādu strateģisku plānu, uh, no 2014. gada uz priekšu, kas sasauksies ar jūsu daudzgadu finanšu plānu. EIT pārvalde, valde, izpilda valde ir izveidojusi uh, inovāciju uzmetuma darba kārtību, tai es pieskaršos uh, nedaudz sīkāk pēc kāda uh, mirkļa, un jūs jau jūnija beigās, precīzāk sakot, komisija varēs iepazīties ar šo dokumentu. Tagad norisinās atklātas konsultācijas, un veicot izvērtējumu un ietekmes uh, analīzi, komisija piedāvās inovāciju darba kārtību, ko jūs kopīgi ar padomi saņemsiet šī gada beigās. Viena no galvenajām vai viens no galvenajiem EIT mērķiem ir tā sauktā vienkāršošana. Un, protams, jūs varētu saprast, ka šajā jomā mēs eh, visai daudz atrodamies bērna autiņos, mums ir jādara ļoti daudz, lai veicinātu uzņēmēju darbību, mēs esam veikuši tādus eh, pieticīgus solīšus, grozot eh, finansiālos noteikumus un arī Eh, runājot tātad par eh, vienoto likmi, par eh, lielu finansējumu, tas ir tāds varbūt tehniskāks uzstādījums, bet vienkāršošana ir galvenā metoda, kas mums ir jāizmanto. Mēs tikām radīti, eh, tātad šis institūts tika atvērts kā autonoma iestāde Eiropas Savienībā, bet mēs izmantojam tos instrumentus, ko piedāvā finanšu regulu granti. Mēs esam saņēmuši arī vairākas atkāpes un līdz ar to varam izmantot vairāk finansējumu vai mums ir iespējas izmantot šos grantus elastīgāk, bet, protams, ir jāievēro konkrēts ietvars vai, nu, ir tāda kastīte, no kuras nevar izliekt ārā, kā tas ir redzams šajā attēlā. Tātad mums ir zināmas manevrēšanas iespējas, bet viss tomēr nav tik vienkārši, kā varētu šķīst. Ņemot vērā diskusijas, kas norisinās komisijā, mēs varētu uzdot jautājumu, vai ir vēl kas tāds, kas varētu labāk atbilst mūsu lomai, kuras pamatā ir mūsu galvenais mērķis, proti inovāciju virzīšanu uz priekšu. Ko es vēl vēlējos pieminēt? EIT pašreizējā arhitektūrā ir eh, tāds ļoti unikāls veidojums, un tas ir arī tāds kā ledlauzis, zināmā mērā. Mēs palīdzam ar intelektuālo bagātību, intelektuāliem resursiem, sadarbojamies ar ZIK, lai arī tie varētu gūt viens no otra pieredzi, apmainīties ar informāciju, paraugu praksu un tā tālāk. Un mūsu valde ir uh, sagatavojusi arī konkrētu plānu un Mēs runājam par tās augto uh, aktīvo uzņēmīgo investoru, kas vēlas veicināt uzņēmēju darbību Eiropas Savienībā. EIT vēlas, lai investīcijas atgrieztos sabiedrībā, proti, lai tas nebūtu tikai tāds uh, ieņēmuma avots un viss, lai sabiedrībā no tā nebūtu nekāda labuma. Tātad mēs vēlamies, lai pēc tam investīcijas atgrieztos uh, sabiedrībā ar izglītotiem un prasmīgiem cilvēkiem. Now, with this role in mind of an investor. Paturot prātā šo investoru lomu un no otras puses mūsu rīcībā esošos instrumentus, dažādas grantus. Nedaudz palauzot galvu par eh, šiem jautājumiem, un ja jūs domājat par tādu netradicionālāku domāšanu un eh, komisijas izstrādātiem priekšlikumiem, tika izstrādāts finanšu regulas priekšlikums, kas varētu eh, ļaut EIT finansēt arī citā veidā. Tie varētu būt aizdevumi, aktīvi, uh, un eh, dažādu pabalstu veiktajiem projektiem. Mūsu valde nesen kopīgi ar Eiropas komisiju izveidoja EIT fondu. Un eh, tā vienīgais mērķis ir atbalstīt eh, finansiāli EIT un ZIK, radot papildus finansējumu, piesaistot to no privātā sektora. Eh, valde ir tikusies vairākas reizes un es eh, varu jums apliecināt, ka tie ir cilvēki, kas vēlas veicināt uzņēmēju darbību un vēlas, lai šim fondam būtu arī tāda papildus vērtība, lai nodokļu maksātāju naudu, lai katrs cents tiktu izmantots eh, pietiekam saprātīgi un radīt tā saukto pievienoto vērtību. Es vairākas reizes pieskaros arī strateģisko inovāciju darba kārtībai Eh, šo informāciju jūs varat arī lejuplādēt mūsu tīmekļa vietnē, un eh, komisija 30. jūnijā saņems arī tādu plašāku, pamatīgāku dokumentu. Viena, viens no diskusai, diskusiju tematiem ir uh, jautājums, kur tad mums investēt, kur investēt pēc 2013. gada. Uh, ir uh, vairāk ceļu, pa kuriem ir iespējams doties. Valde ir lēmusi sekojoši. Mēs, uh, jebkurā gadījumā, vēlamies uh, turpināt investīcijas esošajos uh, zik. Tie ir trīs pēc skaita. Tālāk mums, protams, ir jārosina aktīvākas diskusijas par uh, zīku un par EIT spēlējumu lomu. Mēs uh, valdē piedāvājām uh, vairākas tēmats, vairākas virzības jomas, runājot par cilvēku dzīvi, veselības aprūpi, mācībām. Uh, pārtiku, uh, ražošanu, uh, viedām pilsētām, mobilitāti un tā tālāk. Tās ir tikai dažas no nosauktajām jomām. Bet tajā pašā laikā mēs ļoti labi apzināmies, ka tie ir jautājumi, kas vēl ir jāapspriež. Tādēļ vajadzētu izstrādāt konkrētas vadlīnijas. Un izvēloties zik, mums ir jāsaprot, kā zik varētu labāk integrēt interesētās puses no tā sauktā zināšanu. Uh, trīsstūra, veidojot tādas šūnas, kam ir gan reģionāla, gan vietēja nozīme, sadarbojoties multidisciplinārā veidā, tātad skatoties pāri žogam kaut kur tālāk. Tagad varētu rasties jautājums, kādas ir attiecības starp EIT vai šī proporcija starp EIT un tās nosprostiem mērķiem. Uh, un visiem pakārtotajiem mērķiem. Mūsuprāt, EIT vajadzētu uh, uzlūkot kā tādu strateģisku ietvaru izpētēji un inovācijām, bet tas noteikti ir ļoti cieši sasaistīts arī ar augstāko izglītību. Mums ir nepieciešama labāk apmācīti, izglītot, prasmīgāki cilvēki. Tā būs nākamā uzņēmēju paudze. Es savā dokumentā neesmu to atzīmējis, bet ņemot vērā. Eh, zika darbību mums ir jāmeklē arī sinerģija ar struktūru fondiem, lai reģioni varētu būt ieguvēji no šiem līdzekļiem, varētu baudīt arī tās priekšrocības, ko piedāvā zika un EIT. Priekšsēdētāji kungs, es jums piedāvāšu, tagad došu vārdu jums, jo esmu beidzis savu uzstāšanos. Liels paldies turpin priekšsēdētājs, paldies par jūsu ievadvārdiem. Un jums vajadzēja izteikties tik ātri, tādēļ, ka mēs vēlamies pēc iespējas lielākam skaitam deputātu dot vārdu. Oh, paldies vārds Ritters kundzē, paldies saka Ritters kundze, paldies, ka uzaicinājāt mani un kolēģus uzstāties jūs priekšā. Klimata zik galvenokārt eh, izveic eh, pētījumus eh, klimata svārstību jomā un oglekļa izmešu jomā un kā šo jomu padarīt ienesīgu. Un tikai Eiropā vien atšķirības ir ārkārtīgi lielas. Tās ir gan geogrāfiskas, gan politiskas, gan sociālas. Un mēs esam noklājuši visu šo plašo spektru. Un eh, īsnībā, jā, mēs esam parakstījuši ļoti daudz dažādas papīras, tieši tāpēc, ka mēs esam tik daudz. Bet ir jākoncentrējas, un esam izvēlējušies četras pamat jomas. Pirmā ir attīstība ir veidot pret klimats vārstībām izturīgas pilsētas ar zemu ogleša izmešu līmeņu jo pilsētas eh, izmet 70% no visa oglekļa dioksīda, kas nonāk eh, gaisā. Tālāk ūdeņu pārvaldība un kā ūdeni nogodāt no jomā, eh, vietām, kur tā ir par daudz, vietām, kur tā trūkst. Tālāk ražošanas sistēmas ar nulle e, oglekļa dioksīda izmešiem. Un nu, tas attiec uz daudz ko uz dažādiem materiāliem, kā piemēram betons, eh, arī uz citām rūpniecības nozarēm, ķīmisko rūpniecību un tā tālāk. Ja mēs gribam pārvaldīt eh, klimatu, mums jāiespēj to mērīt. Ja mēs to nevarēsim tādā gadījumā, mēs problēmu nekādā veidā nevarēsim atrisināt. Mēs integrējam zināšanu trīs stūri, iesaistot eh, pētniecību, izglītību un eh, biznesu. Un mums ir šie te četri galvenie pīlāri - izglītība, inovācija, uzņēmēja darbība un jaunceļu meklēšana. Jo tieši šī jaunā sadarbība ir tā, kas vieš optimismu par nākotni un ļauj eh, veikt jaunas konfigurācijas un mēs aicinām tā saucamos, audzinām tā saucamos pārmaiņu aģentu, kas varētu strādāt. Un, eh, ja mēs runājām par uzņēmē darbību, eh, mums ir vajadzīga tāda sabiedrība, kur ir lūk šādi spējīgi, varoši eh, uzņēmēji. Un jau no ceļu meklētāji ir tie, kas ies jaunus ceļus vēl tālāk nā, nākotnē. Uh, Daži komentāri. Izglītība galvenokārt. Mēs skatāmies uz vadītājiem, uz pionieriem, uz zinātņu doktoriem un tā tālāk. Mēs uh, apvienojam cilvēkus, integrējam cilvēkus no, uzņēm, no uzņēmiem, no nozerēm, no pašvaldībām, universitātēm, zinātniski pētnieciskiem institūtiem. Uh, un mēs veidojam ekosistēmas, kur viņi var darboties un satikties. Un nāk klajā ar e, inovācijām, un tie tie saucamie kolokācijas centri. Berlīnē, Parīzē, Rāmstedā un Cīrihē mums ir izveidoti šādi te centri. Geogrāfiski. Mēs izskatāmies šādi, tā ir mm, pirmās kārtas viena no versijām. Uh, Eh, tātad eh, mūsu centri ir zaļā krāsā, Francijā, Šveicē, Nīderlandē, apvienotajā karalistē, bet arī dzeltenie punktiņi, tie pārstāv reģionālos centrus. Un tie ir klāsteri, kuros apvienojas pašvaldības eh, mazie vietēji uzņēmumi un pētniecības iestādes. Līdz ar to mēs esam Valencijā, Esenē, Ungārijā, Polijā un Rietum eh, Midlendā apvienotajā karalistē. Mūsu partneri. Mums ir 20 galvenie partneri. 50% pārstāv uh, uzņēmums un otra puse pārstāv akadēmiķus. Mums ir Baierī, DFDSM, uh, Skipol lidosta un citi uzņēmumi. Un tad dažādi institūti. Imperial College of London, University Utrecht un citi. Un arī seši reģioni, kuros ir reģionālie centri ar daudziem partneriem. Mums ir arī 65 filitā, filiāls, 32 asociējas ar 5 kolokācijas centriem un 35 asociētas ar reģionālajām inovācijas kopienām. Tur ir iekļauta MBU, vietējās pašvaldības, lielākās institūcijas. Runājot par reģionāliem inovācijas centriem būtībā ir simts dažādu vienību, kas atrodas visā Eiropā, un viņiem ir pašiem sava vadības komiteja, un tās priekšsēdētājs ietilpst mūsu valdē. Tas eh, ļoti labi saskan ar mūsu uh, darbībām un pārvaldību. Tad mums arī ir uh, inovācijas izmēģinājuma laukums. Un faktiski tas eh, eh, ļauj mums arī noteikt, kas tad ir vajadzīgs inovācijām Eiropā. Tas dod arī jaunas iespējas nodrošināt eh, mūža izglītību cilvēkiem. Mums ir programma, kas saucās Pionieri praksē, un tajā piedalās 30, 350 dalībnieki katru gadu. Tur pulcējas cilvēki, kas vēlas. Uh, Uh, uzlabot savas uzņēmē darbības jomas, un uh, viņiem ir uh, iespēja strādāt no viena līdz trijiem mēnešiem dažādās institūcijā, lai mācītos pārvaldības iemaņas, pētniecību, pašvaldības darba veikšanu. Un tad beidzot viņi sapulcējas un apspriežas ļoti intensīvi un dalās pieredzē. Un tad viņi faktiski ir, nu, tā kā tādi Jēzus mācekļi, kas pēc tam dodas eh, tautā un stāsta par to, kā veidot šos uzņēmēju darbības tīklus. Kā esam organizēti? Mūsu, mums ir asamblēja, pārvalde. Es jau sacīju, ka mūsu galvenie partneri ir un uh, mūsu atzari. Un galvenie partneri ir atbildīgi par, par uh, juridisko pusi un asamblējās uh, piedalās visi galvenie partneri. Uh, un eh, savukārt filiāļu pārstāvjiem ir savi pārstāvji. Eh, valdē ir mazāk, tā sastāv no 11 cilvēkiem, tur ir pārstāvi no kolokāciju centriem un no Rika. Un eh, būtībā katrs pārstāv savus reģionus, nevis institūcijas. Un tad reizi gadā mēs pulcējamies mūsu kik uh, kopienā. Septembra beigās mums notiek svētki, un šogad tie būs Budapeštā. Tad mums šī ir pārvaldības matrica. Lūk, šie te pilāri un kolokācijas centri, kur mēs no vienas puses veidojam plānus, no otras puses veicam uzņēmējdarbības aktivitātes. Pārvaldība ir korporatīva tipa, ir tā tad asamblēja, valde, e, tā izpildījuma izpild direktors vai, vai vadītājs, tālāk izpild direktori un pēc tam jau attiecīgi pakārtoto nodaļu direktori. Ko mēs klimatkīgi darām? Mēs apvienojam partnerus no visiem sektoriem, koncentrējamies uz šīm četrām tēmām par kurām stāstīju sākumā, un tad mēs veicam pasākums, izmantojot uzņēmē darbības pilārs - inovācija, izglītība, uh, uzņēmē darbība un jaunu ceļu meklēšana. Pagājušajā gadā mēs daudz laika veltījām, lai izveidotu mūsu centrus, un mēs piesaistījām daudz MBU, un viņi ir fantastiski instrumenti, kas ļauj realizēt mūsu politikas. Minēja arī Rik un pionieris praksē, un visbeidzot es vēlētos minēt kaut ko tādu, ko mēs esam organizējuši mūsu doktorantūras un maģistratūras studentiem. Viņi pavada sešas nedēļas mācoties darot, uh, apmeklējot sešas no mūsu kolokācijas, trīs no mūsu kolokācijas centriem, un viņiem ir tā saucamās power lectures, kur e, viņus iepazīstina ar galveno tēmu, un tad viņi strādā grupās, kur ir jāanalizē, e, jāveic biznesa piedāvājumi, biznesa attīstības idejas, un tad ir darba grupas, kurās ir konkurss sešu nedēļu beigās, un divi mūsu konkursu uzvarētāji saņēma finansējumu, piemēram, kompostu veidošanas projektiem Ugandā un vienam elektrības projektam Šveicē. Un e, būtībā gan arī 60 vai 59 e, strādā e, praksē pēc tam, kad pabeiguši mācības pie mums. darf mich ganz, ganz herzlich bedanken. Lielas paldies! Bez uh, gariem ievadvārdiem došu vārdu Bāvijā kungam lūdzu. Thank you, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Paldies, priekšstādātāji, dāmas un kungi, labdien! Runājot par uh, ZIK inno enerģiju. Kas ir Zikino enerģijas misija? misija? Mēs gribam būt dzīvais motors ilgspējīgai enerģijai. Un uh, mūsu uzmanības centrā ir sešas aktivitātes. Tātad mēs vienmēr uh, vai nu nodarbojamies ar uh, viedajām pilsētām, um, ar atjaunīgo enerģiju vai konverģences, to mm, enerģijas ražošanu. Tā būtībā mēs nodarbojamies ar jebkādu veidu enerģiju izņemot dedzinēšanu. Katrs no šiem tematiskajiem lokiem e, ir kādas no mūsu kolokācijas centriem kontaktcentra pārziņā. Tātad te pavisam pamatā jūs redzat ir runa par 700 e, miljoniem eiro. Tātad e, akcionāri, mums pavisam tādi ir 29 akcionāri, ir apņēmušies īstenot septiņu gadu rūpniecības plānu. Tā tad uh, viņi tiek izmantoti viņu, uh, viņu ieguldījumi un, uh, piemēram, tā, tad tādā veidā mēs iegūstam 700 uh, miljonu eiro vēl no mūsu akcionāriem. Lai ar ko mēs nodarbotos, mēs, uh, mūsu centrā ir trīs mērķi vai nu mēs pazeminām enerģiju cenu, vai arī palielinām drošību, vai arī samazinām siltumnīca efektu izaisošo gāzu izmešus. Lai ko mēs darītu, tam ir jāpievērš vienam no šiem jautājumiem visiem trim kopā. Un Te es jums varētu minēt vienu lietu. Ja mēs par vienu procentu samazinātu enerģijas izmaksas šodien Eiropā, tad tas atbilstu 20 miljārdiem eiro ietaupījumu salīdzinot ar šodienas situāciju. Šiem 20 miljārdi eiro vēl būtu pievienotā vērtība mūsu rūpniecības Eh, konkrēti spējai vai vispār labklājībai. Tātad tikai viena procenta izmaksu samazinājums enerģijai tiešām radīja 20 miljonu eiro ietaupīju. Un kā jau te tika sacīts, mēs nodarbojamies ar trim slavenām jomām - enerģija, eh, e, izglītība. Te mēs gribam uh, izglītot uh, darba uzņēmējs pamatoties uz tehnoloģijām. Inovācija mūsu skatījumā balstās uz talantu, uz cilvēkiem, un tas viss aizsākas izglītības iestādēs. Kad š, tieši šie ārsti, inženieri nodarbosies ar tādiem projektiem, kas eh, cerams izvērtīsies par uzņēmēju darbību. Tātad te mēs nodarbojamies ar studentiem, bet arī vispār ar mūža izglītību, ar cilvēkiem, kas ir savas karjeras vidusposmā, profesionāļiem. Bet e, tikpat labi tas varētu būt kāds e, zik no ārpuses, kas vēlas sniegt savu ieguldījumu. Tātad, ja vien tas ar to mēs atšķiramies no eksistējošiem mehānismiem. Nu, tad šādi ir fakti. Ko mēs šodien darām? Ko mēs jau esam izdarījuši 2011. gadā? Ir septiņas master programmas. Tātad eh, maģis programmas 160 students mēs pieņēmām, eh, š, pieņemsim šos septembri, šai septembrī un jau pārpa tūkstot kandidātu. Tātad studenti tiešām grib uh, mācīties šajās maģis studijās, lai varētu kļūt par uh, inovāciju vadītājiem. Un tas viņam arī dod iespēju gūt praksi reālās darba vietās, jo viņam būs iespēja uh, gūt praksi rūpniecības uzņēmumos. Tad par uh, te arī runa, tā ir tā liela atšķirība. Uh, Un e, otra aktivitāte, kurai atbilst 55% no budžeta, ir tehnoloģiskie projekti. Tā ir Eiropas, e, tas ir, e, tas ir Eiropas galvenais fokus. 31 viena programma ir paredzēta, un te katrai ir konkrēti izvirzīti mērķi un mūsu mērķi visu laiku tiek dinamiski pārvaldīti. Mēs septembrī izveidojām šīs eh, portfeļa aktivitātes un jau tagad trīs projektus mēs pārtraucām, jo tie neatbilda mūsu augstajām prasībām. Un trešā dimensija ir uzņēmē darbība. Mēs tātad eh, izmantojam uh, Eh, vislabākos tehnologus un inovators savada viņus kopā. Te, piemēram, ir runa biznesa plā, par biznesa plāniem un runa arī par pirmā, eh, pirmā viņu um, patērētāju rašanu, viņu klientu rašanu. Un viss mūsu pakalpojumi ir bez maksas līdz uzņēmumu veidošanai. Tātad pavisam mēs darbojamies vairākās dimensijas 8% visa budžeta ir konkrēti, konkrētam, konkrētam projektam. Un tad mēs arī finansējam tos uh, studijas studentiem, kas jau tagad studē. Tātad te pastāv tiešām uh, tāda vienota saikne starp izglītību, tehnoloģiju un jaunu darba vietu radīšanu. akcionāri, kas ir apņēmušies uz septiņiem gadiem īstenot šo industriālo plānu, tad viņi eh, vienādi augstu vērtē eh, rūpniecību, akadēmiskos centrus un uzņēmēju darbību. 44 rūpniecības, uh, ies, rūp, rūpniecības pārstāvji ir iesaistīti kā mūsu partneri. Un eh, te ir arī eh, iesaistīti 27 mazie vidēji uzņēmumi dažāda veida. Un kā ir ar uzņēmējiem? Ja mēs neizpildām savus uh, augstās, ja viņi neizpildas augstās prasības, tad, uh, tad mēs vienkārši pārtraucam sadarbību ar viņiem. Tāda mūsu prasības ir ļoti augstas. Mūsu uh, Uh, aktivitātes ir tiešām virzītas uz rezultātu. Un lai, lai ar ko mēs nodarbotos, tām ir jāatbilst šīm prasībām. Tās pirmkārt ir darba vietu radīšana, biznesa vadītāju efektivitātes vairošana un tā tālāk. Un pavisam šādu prioritāšu ir 28. Un te arī jūs redzat, eh, kā mūsu uzņēmums, mūsu asociēta tiek vadīta. Un būtībā mēs, protams, arī neesam vientuļa sala. Te ir dažādi Eiropas Savienības institūti, ar kuriem mēs sadarbojamies. Tātad šīs ir saiknes, kas mums jau pastāv ar citiem Eiropas Savienības uh, iestādēm, kā piemēram apvienotajiem pētniecības centriem. Uh, Te ir arī runa par dažādu nākotnes scenāriju uh, identificēšana sadarbībā ar polici, politikas veidotājiem. Viens no mūsu sešiem tematiska, tas sešām tematiskajām jomām ir enerģētika, un, protams, līdz ar to mums arī ir saiknes, kas darbojas un tiek izmantotas. Tad mēs esam gatavi strādāt arī ar citiem ģenerāldirektorātiem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Tagad uzstāsies Viljams Jonkers kā pēdējais. Terwijl de presentatie wordt opgebracht allereerst. Priekšsēdētāja kungs, eh, kamēr mēs šeit tiekam galā ar tehnoloģijām, vēlējos pateikties par uzaicinājumu. Turpināšu angļu valodā, tad jūs varat noņemt savus austiņus. Neuztraucieties, nerunāšu holandiski. Dārgie kolēģi. First thing, I think. Daži vārdi par to, kas notiek Eiropas Tehnoloģija institūtā. Jā, tā ir reāla iestāde, ir organizācija, pastāv zik un tie darbojas. Varbūt pirms kādiem trim gadiem mēs vispār nevarējām iedarboties, ka kaut kas tāds notiks, bet tagad tā ir realitāte un tas ir kas tāds, kam pieder nākotne. Mēs esam izveidoti, un tāpat jūs varat redzēt, ka mēs tomēr esam jauna organizācija. Mēs esam bijuši Eh, šeit kopš pagājušā gada oktobra mēs esam juridiski vienība un kontrakts tika parakstīts tikai decembrī. Un tagad maijā 2011. gadā mēs varam atskatīties uz pirmo tādu reāls darbības gadu. Es domāju, ka viena no problēmām ir tā, ka cilvēki īsti nav apzinājušies, kā IKT maina mūsu ikdienas dzīvi. Es nezinu, cik daudz laika jūs pavadāt, piemēram, Google E, pirms 12 gadiem e, vispār jūs Google nevarētu izmantot, jo tas nepastāvāja. Un es nezinu, cik daudz sūdzību jums ir par jūsu viedtelefoniem un par to baterijām, bet pie tā arī tiek strādāts. Bet pirms desmit gadiem vispār tādu viedtelefonu nebija. Es nezinu, cik bieži jūs ar savu mašīnu ietraucaties vai Eh, eh, iebraucat kādā priekšmetā vai apmalē tādēļ, eh, ka jūs nesat dzirdējis sensoru skaņas, bet pirms desmit gadiem šādi sensori arī neeksistēja. Un, ja jūs varat iepazīties ar to, kāda ir atdeve šajā jomā, tā ir patiešām milzīga. Un viens no kolēģiem teica, ja uh, eh, auto nozarē attīstības tempi būtu bijuši tikpat milzīgi, tad Mercedes S500 tagad maksā tikai 2 eiro. Protams, eh, mums ir jāsadarbojas ar EIT, un kas ir pats būtiskākais? Mums ir jāparūpēs, lai mēs piesaistītu labākos talantus. Mēs investējam eh, jaunajā paudzē, bet nevien jaunajā paudzē. Jāsaprot, ka Izglītība ir process mūža garumā. Es vēlos pateikt, ka es arī katru dienu vēl mācos eh, ļoti daudz. Tagad jūs varat iepazīties ar, to, ar tām vietām, kur mēs atrodamies - Parīzē, eh, Helsinkos, eh, Trento, Budapeštā un Eindhovenā. Šeit ir mūsu partneru saraksts, un jūs varat redzēt ka mūsu ZIK īstenībā apvieno eh, Deutsche Telekom, IKT, Siemens, Philips, Nokia, tātad vadošos rūpniecības gigantus. Tāpat mēs darbojamies arī uh, kopīgi ar MVU, jo mēs uzskatām, ka ir jābūt uh, labai ekosistēmai, kurā dzīvo gan lielie zvēri, gan mazie zvēri. Tāpat ir uh, vairākas citas organizācijas, kas mums palīdz īstenot mūsu mērķus un garantē to, ka Eiropas Savienība joprojām atrodas priekšgalā IKT attīstības jomā. Uh, šeit jūs varat iepazīties ar mūsu uzbūvi, tā tad ir uh, izpildvara, ir uh, valde, un mēs darbojamies kā tāds uzņēmums. Te ir mūsu komandas arhitektūra, un padome eh, valda ir ļoti svarīga un tajā darbojas viens cilvēks no eh, nozars un viens akadēmiķis. Eh, šī ir izpildvalde, tur ir direktori un. Ja jūs vadāt uzņēmumu, protams, ir jābūt eh, tādai pārvaldības darba kārtībai. Un ja jums ir jāveic ļoti daudz uh, uzdevumu vienlaicīgi, jums ir jābūt spējīgam koncentrēties, lai jūs uh, nedēļas beigās kaut ko reāli varētu paveikt. Mums ir ļoti vienkārša pārvaldības programma, proti mums ir jābūt organizētiem un jātop atpazīstamiem. Un tie ir mūsu galvenie mērķi. Pie tā mēs arī aktīvi strādājam, veidojot dažādas inovācijas katalizatoru centrus, šos kolokācijas centrus. Mēs arī uh, mēģinām risināt sabiedrības problēmas, piemēram, veidojot uh, digitālās nākotnes, energo pārvaldi un tā tālāk. Un, protams, mēs jau neesam pionieri vai kaut kas unikāls darbojoties šajā jomā, jo pus pasaules pie tā strādā, bet mēs esam unikāli tādēļ, ka mēs eh, sasaistām izpēti, akadēmiķus un uzņēmējus tādā integrētā veidā. Tik runāts par kolokācijas centriem, eh, tā ir mūsu panākuma ķīla, ir pieci šādi centri, tie reāli eksistē, un ja mēs, piemēram, digitālajā pasaulē uzskatām, ka uh, Lai gan mēs dzīvojam tādā ļoti digitalizētā pasaulē, mēs uzskatām, ka ir reāli cilvēkiem jāsēžas pie viena saruna galda un cilvēciskajam faktoram šai reālajai saziņai ir liela nozīme, lai gan, protams, tagad lielāko daļu var izdarīt internetā. Lai būtu veiksmīgi, mums, protams, ir nepieciešami talantīgi darbinieki, ir jābūt labiem priekšlikumiem un ir jāparūpējas, lai tas kaut kur nonāktu, tātad, lai nebūtu tā kā sviest vienkārši zirnis pret sienu. Uh, Šis ir ļoti vienkārša attēls, tā tad ir jābūt talantam, priekšlikumiem, domām un klientiem. Bet kāda ir jūsu priekšlikuma? Protams, tas ļoti cieši sasaucas ar izpēti lai jums ir jāparūpējas, lai idejas un pētniecības dati, pētniecības rezultāti būtu reāli izmantojami, lai tie nodrošinātu kaut kādu pievienoto vērtību. Mums ir iz, izcila izglītības sistēma, izcila pētnieki, bet lai tas viss rezultātos jaunās darba vietās un izaugsmē, ir uh, jādomā arī par to praktisko aspektu. Mums ir jābūt augstām kvalitatīvām darba vietām. Mēs uh, sadarbojamies ar KPE un ir jābūt ļoti uzmanīgiem sadarbojoties ar šīm struktūrām, jo tās vienmēr ir tādas uh, īslaicīgas operācijas. Piemēram, mēs varam uh, izmērīt, cik studentu studē universitātē, bet Mums ir jāapzinās, vai mēs patiešām izglītojam pašmājās tādus izcilākos talantus. Un paies varbūt kaut 10-15 gadi, lai mēs varētu uh, izanalizēt, cik eh, daudz no augstskolas beidzējiem pēc tam iegūst augstus amatus IKT nozarē. Protams, uh, uh, Tehnoloģija institūts ir tāds kā katalizators, lai varētu piesaistīt investīcijas, un tas uh, ieļo visu šo mašīnu. Ir jābūt ilgtermiņa investīciju plāniem, lai mēs varētu izmantot EIT finansējumu. Kā mēs to varam darīt? Mēs izveidojam tādu izglītības sistēmu, kas veicina uzņēmēju darbību, papildus jau pastāvošajai uh, izglītības sistēmai, un mēs vēlamies uh, uh pieņemt darbā tādus studentus, kas vien domā nepatīk par darba atrašanu, bet arī par darba vietu radīšanu. Tāpat runājot par patentiem, Eiropas Savienība strādā pie patentu vienkāršošanas un to cenas pazemināšanas, bet mums ir jāveido daudz vairāk IPR. Mēs varam to sasaistīt ar izpētes projektiem, lai visa uh, procedūra kļūtu daudz gludāka. Uh, Jo, protams, eh, uzņēmumi ne, nedzīvo tikai no zinātniskiem atklājumiem, ir jābūt patentiem, ir jābūt peļņai. Tālāk runājot par tehnoloģiju, ārkārtīgi daudz tehnoloģijas atrodas mums apkārt un ir daudz pieprasījumu un ir jāparūpējas par līdzsvaru radīšanu starp abiem. Ir jākombinē dažādas tehnoloģijas un jāparūpējas par to, lai labas idejas nenonāktu papīra kurvī, bet gan tirgū. To mēs vēlamies sasniegt tā šim attēlam pārlekšu pāri, tur ir katalizatori, un tagad runājot par darbības jomām. Mums ir ilgtermiņa plāni un ir arī konkrēts ietvers, saskaņā ar kuru ir jāsagatavo biznesa plāns katru gadu. Tātad mēs pārējām no viena gada uz otru un pie tā mēs strādājam tieši tagad. Mēs jau tagad rakstam uh, rīcības plānu vai biznesa plānu 2012. gadam. Uh, Mēs esam izstrādājuši vairākus priekšlikumus, kas atbilst minētajiem kritērijiem inovācijas potenciāls, un mums vienmēr ir jāmeklē, kāds, kādu ietekmi veic piesaistītais finansējums un kāda ir pievienotā vērtība. Tālāk runājot par spēku apvienošanu. Tagad mēs kopīgi ar ITA esam uzsākuši sadarbību, lai finansējums, kas ir piešķirts EIT, varētu tikt apvienots ar ITIA projektu naudu. Un jūs varat iepazīties ar vairāk eh, tātad, ar eh, papildus jautājumiem mūsu tīmekļa vietnē. Paldies, paldies! Jonkera kungam tie bija ļoti interesanti, domu graudi, norādījumi. Paldies Dievam, mm, nebija tādu garu ievadvārdu. Es vēlētos arī atstāt laiku kolēģiem, lai viņi varētu uzdot jautājumu un varētu uzzināt vēl vairāk. Pirmā kavaljo kundze, lūdzu. Thank you very much, Chair. Paldies. Es vēlētos eh, vispirms apsveikt jūsu zikus par to, kas sasniegts. Man par to liels prieks jo šim projektam es sekoju jau no paša sākuma, gan nedaudz citā statusā. Un e, galvenais jau ir tas, ka jūs strādājat ar inovācijām pareizā veidā, apvienojot izglītību, izglītību pētniecību un biznesu. Autonomas struktūras un vienkāršošanas eh, procedūras. Tas viss ir ļoti labi. Kāds ir jūsu viedoklis par zikiem? Mēs runājam par kopēju stratēģijas ietvaru, eh, zinātniskajai pētniecībai un inovācijām. Es zinu, ka jums ir bijuši panākumi um, integrējot šīs lietas, bet kā ar šo neatkarību un vienkāršošanu? Cik neatkarīgi jūs esat no komisijas eh, stratēģijām? Jo jums ir noteikta zinātniska autonomija, taču jūs zināmā vērā zaudējat pieredzi eh, strādāt ar sarežģītām lietām, kā piemēram sarežģītiem eh, finansiāliem IPR un tam līdzīgi. Salīdzinot ar FP, jums ir atšķirīgi no, uh, nosacījumi. Vai te jūs apmierina? Jo šorīt jūs parakstījāt dažus noliegumus. Manuprāt, tas ir par ilgu. Ja jūs gribat būt vienkārši un inovatīvi, tas aizņem par daudz laika. Vai vajadzētu atšķirīgus noteikumus no tiem, kas jums ir tagad? jo šobrīd mēs mēģinam vienkāršot šos noteikumus nākotnes pētniecības programmām. Un tā tad kā ar šo vienkāršošanu? Vai jūs gaidat šos vienkāršākos noteikumus? Lūk, tas ir jautājums, ko es jums gribēju uzdot. Yes, thank you. Next, uh, Mr. Rubik. Paldies, Rubikungs, lūdzu. Riera. Madam Riera. Bērskundze. Nu jā, tā biju es, kas uzdevu jautājumu. Vispirms vēlējos pateikties visiem, kas uzstājās, visiem ziku vadītājiem par to, ka viņi ir pie mums, un es eh, priecājos par viņu paveikto darbu. Mūsu grupa uzskata, ka tas ir lieliski, ka viņi ir ieradušies mūsu komitejā, un tas ir labi, ka mēs varam veikt šo viedokļu apmaiņu, jo šos te pirmajos darbības gados jūs zinat, ka ir jārisina virkne problēma krām problēmu, kuras parādās. Mums jārāda ikdienas darbības problēmas, nu, kā jau katram bēr, augošam bērnam ir augšanas problēmas. Un tieši tādēļ jūsu viedoklis mums ir svarīgs. Un nākotnē mums un jums būs izšķiroša loma veidojot jauno IT sabiedrību. Runājot par uh, Eiropas Tehnoloģija institūta struktūru. Mēs par to esam runājuši diezgan daudz, un mēs daudz par to spriedām tad, kad to veidojām. Jo Budapeštā ir tā centrālā mītne, un tagad mums ir arī ziki. Es gribētu, lai jūs paraksturot no abām pusēm šo jautājumu, kā tas izskatās no ziku viedokļa, kā tas ir no uh, Uh, centrālās uh, mītnes, tātad uh, centrālā biroja viedokļa, kādas ir attiecības kik, zikiem pašiem savām starpā un ar centru, un kas varbūt ir izdevies un kas varbūt nav nostrādājis pietiekami labi. Iespējams, mēs varam šos jautājumus atrisināt, izstrādājot nākamos priekšlikumus. Uh, Tālāk par strateģisko inovāciju mēs par to dzirdējām un paredzētais laika grafiks tiek ievērots. Bet varbūt jūs eh, detalizētāk varētu pastāstīt par rezultātiem no um, interesēto pušu konferencēm, piemēram, jaunu ziku veidošanu. Es tā īsti nesapratu, vai par šo priekšlikumu ir tāda vienošanās vai vienota nostāja. Attiecībā uz šiem paskaidrojumiem paldies, es daudz uzzināju, man tas bija ļoti interesanti. Un es vēlētos jūs apsveikt, jo ETI viens no mērķiem ir sasniegts resursi ir tikuši mobilizēti tieši zinātņu pētniecības nolūkiem. Un tas ir ļāvis eh, sākt eh, jaunas lietas, varbūt pat jaunu uzņēmumu darbību. Tas ir ļoti labi, taču es uztraucos par kaut ko citu. Nu, cik viņi uzdos to jautājumu ilgi? Cilvēku resursi un finanšu resursi ir uh, svarīga lieta, kādā veidā iesaistās privātās kompānijas ko uh, rūpniecība ir uh, devusi cauri EI, ETI. Es domāju šeit ne tikai naudu, bet arī cilvēku resursus. Un es arī no abām pusēm vēlētos dzirdēt viedokli, kā tas izstās no jūsu puses, Grotas kungs. Paldies, priekšstādētāji kungs. Vēlējos uzdot jautājumu Brūna kungam par veselīgām vecumdienām. Tas ir jautājums, kas ir ļoti aktuāls gan mūsu, gan dalību valstu darba kārtībā. Ir arī paredzēti pilotu projekti un eh, vajadzētu noteikti parūpēties par attiecīgiem inovāciju plāniem. Vēlējos pavaicāt, cik aktīvi jūs nodarbina šis jautājums. Protams, mēs kļūstam arvien vecāki, neviens nekļūst jaunāk, jaunāks, sabiedrība noveco, šis jautājums uh, pieaug uh, savā aktualitātē. Un mums ir jāsaprot, ka mums ir jāpieņem arī nākamais finanšu plāns, un tas ir jautājums, kas nekur nepazidīs no mūsu darba kārtības. Tādēļ mums vajadzētu parūpēties par tā veicināšanu. Tas bija mans jautājums. Paldies! Eh, ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu viesu bilstais eh, šķita ļoti saistoši, un viena atziņa man šķitās ļoti interesanta, proti reģionālo darba vietu struktūra. Varbūt Rīters kundze varētu man vairāk atbildēt. cik lielā mērā šī struktūra ir saistīta ar jūsu interesēm un preferencēm, jo es pamanīju, ka vairums reģionālo centru darbojas tādās labi attīstītās tautsaimniecībās, kā piemēram Somijā, Šveicē, Francijā, bet valstīs, kurās uh, ir, piemēram, ekonomiskās problēmas, šādi reģionālie centri nav, kā piemēram Grieķijā, Portugālē, Īrijā vai arī Austrumē Eiropā, Rumānijā, Bulgārijā. Tur tāds neatrast.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 Pārklāties, vai jūs to varētu komentēt, lūdzu? Okay, next, Mr. Eller. Eller kungs, lūdzu. Jā, zinīs, madam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Sākumā vēlējos pievienoties tiem kolēģiem, kas teica, ka šis uh, bija ļoti interesants pasākums. Nu jā, tas bija pilnīgi tāds atsvaidzinošs, ienes jauns vēsmas. Un vēlējos pievienoties tam, ko jautāja Kavaljo kundze. Viņa ir uh, sieviete un viņa uh, te runāja par uh, zaudējumiem, kas varētu rasties komisijai un runājot par septiņu gadu laika periodu parlamentā valda liela gatavība izmantot tādu izmēģinājumu un kļūmju metodi. Es gribēju pavaicāt, cik strukturēts ir jūsu uh, izvērtējuma process. Septiņi gadi ir visai ilgs laika posms. Uh, Un jūs, protams, arī paši e, atvēlējāt tik daudz laika padomēji, e, izvērtējumu veikšanai, un mēs tāpat runājām. ka tā ir jauna institūcija un vajadzētu arī saprast, kādi kontrolas mehānismi ir jūsu rīcībā. Otrais jautājums. Tas ir saistīts ar iesaistītajiem uzņēmumiem. Ko sagaida uzņēmumi no ZIK? Jūs runājāt par uh, iesaistītajām pusēm, par akcionāriem, un viņi, protams, uh, sagaida kaut ko, viņiem ir kaut, kādi, kaut kādas prasības un cerības. Un otrs jautājums. Arī jūs ļoti pazemīgi, šeit eh, tā politika korekti atsaucāties uz MVU. Protams, ņemot vērā jautājumu sarežģītību un eh, to, kā mēs īsti formulējam, kurš uzņēmums ir MVU un kurš nē, mums ir jāsaprot, ka mm, šī, šādā sarežģītā programmā visi MVU nevar piedalīties, vai katrā ziņā viņiem ir uh, daudz grūtāk eh, tur līdzdarboties nekā eh, lielajiem uzņēmumiem. Tātad vai nu, jums vajadzēja pieliekt gal, noliek galvas, lai varētu atvieglot arī MVU piedalīšanos šajā procedūrā vai nē? Es to saku arī tādēļ ka no vienas puses mēs vienmēr esam atbalstījuši MVU, bet no otras puses mēs apzināmies, ka uh, daudzos projektos piesaistot uzņēmumus, šī kvota tiek aizpildīta tikai tā simboliski ķeksīša pēc, bet nu, tas konkrētais devums, ieguvums nav tik milzīgs. Paldies! Trautmans kundz lūdzu. Oui, merci, le, le... Jā, paldies priekšsēdātāji. Iespējams, ka es izsakos šodien ne tik daudz MVU sakarā, bet tāpēc, ka gribu paust vēlmi. Uh, Eh, es biju vīlusies, ka mani šeit aicināja nevis kā Eiropas eh, de, parlamenta deputāti, bet gan kā Strasbūras eh, ievēlēto deputātu. Un tas, ka Eiropas Savienība tos zik izvēlas uh, tā mazliet īpatnē, jo Uh, projekts e-cities, e-pilsētas, tajā mēs tikām iesaistīti tāpat kā dažas citas uh, pašvaldības no Polijas, piemēram, citām dalību valstīm. Un uh, šī izvēle bija diezgan problemātiska. Un tas, ka mēs pārstāvējām uh, Eh, valsts iestādes, eh, tas eh, a, esot apdraudējuši šī projekta sekmes. Nu, es jums negribu tieši citēt šo secinājumu, bet tā bija. Es šajā ITRE komitejā uh, atbalstīju mūsu kolēģis Bazilina Eh, ziņojumu. Viņa mums eh, nāca klajā ar šo ziku sistēmu. Es tiešām vēlos, ka zika gūst panākums. Tomēr es gribētu no, no EIT pārstāvja saņemt atbildi. Es neuzskatu, ka ir loģiski, nedz arī, ka būtu pareizi, ka viena iestāde, viena organizācija, kas ir, tiek izveidota, kurai uh, loģiski vajadzētu atbilst saviem mērķiem, un tas mērķis ir raudzīties uz to, ka teritoriālā kopiena, kas lielā mērā atbalsta inovācijas ar savu iesaistīšanos ar struktūrālu fondiem, veido tīklu, un šis tīkls iesaista lielas pētījumu organiz organizācijas, Un nav pamatoti, ka tieši šī iestāde tad lūk tiek uzskatīta par vājo ķēdes posmu šī projekta īstenošanā. Es eh, paraudzīšos, kā visi iesaistītie eh, vērtē šo parādība, bet es šeit pavisam skaidri gribu, gribu paust šo nostāju, jo es uzskatu, ka kad, tad, kad kāda organizācija tiek veidota, mēs jau sākumā secinājām, ka ir kaut kādas grūtības, kuras manā skatījumā ir saprotams, bet tad, kad pastāv kaut kādas divdomības vai problēma saistībā ar to, kā tiek izvēlēti dalībnieki neatkarīgi no, no žūrijas objektivitātes nedrīkst vienkārši sniegt atbildi jā vai nē. Tur ir jābūt pātu pamatojumam. Un es negribu, lai tas kļūst par šērsli nākošajām atlases kārtām, jo partneri tiešām to piefiksē un tas tiešām slikti atainojas uz šo projektu. EIT ir vēl pavisam jauna organizācija un tā ir nepieciešama, nepieciešams atbalsts Un nebūtu labi, ka tā e, sevi patver, e, pakļauj šaubām, ka tās efektivitāte tiek apšaubīta. Tas bija tas, ko es gribēju sacīt teikt, un es gribētu arī sacīt, ka man veltītā Barozo atbilde, es viņam pastāstīju par šo situāciju, man pilnīgi neat, neapmierināja. Un viņš sacīja, ka EIT ir pilnīgi neatkarīga iestāde un ka Eiropas komisijai nekāda lēmuma pieņemšanas e, kompetenci šeit nav. Es, protams, varu uzteikt EIT neatkarību, taču te pašā laikā es uzskatu, ka šajā pasākumā ir dažas lietas, kas iespējams ir negatīvas, un es gribētu gūt uh, jūsu atbildi par to, kā jūs domājat darboties nākotnē. Paldies! Paul Rübig, letzte Wort. Rībiga kungs pēdējais runātājs, un pēc tam mums vajadzētu dot vārdu runātājiem atbildēm, jo mums vēl ir eh, daudz darba kārtības punktu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Sākumā daži vārdi par EIT ir ļoti laba, ka tika izveidots šāds institūts. Eh, tas visā procesā radīja dinamiku, ievies tādu radošo garu. Man ir viens jautājums. Runājot par uh, tālāko izglītību. Eh, kādi ir jūsu nākamie paredzētie soļi? Tad, kad EIT tika dibināts, mēs apzinājāmies, ka uh, esošās zināšanas ir kaut kur jāintegrē. Jā, mēs daudz strādājam pie septītās izpējas pamatprogrammas, kas ir jāsasaist ar citām programmām. Tātad, kā šīs zināšanas un prasmes ir iespējams uh, integrēt mācību programmās, universitātēs, uh, padarīt tās zināmas profesoriem, sākt darbu īstenībā jau bērnu dārzos, eh, kā tiek veidot MVU puduri, ņemot vērā pasākumu mētiecīgumu. Tas viss ir jāņem vērā un jāparūpējas, lai šīs zināšanas tiktu īstenotas un jāparūpēs arī par to, lai būtu nodrošināta šī atgriezieniskā saikne starp EIT un pilsoņiem. Un, protams, mums ir tik daudz sapņu, un viens ir no tiem konkurēt spējīgākā uz zināšanām balstītā ekonomika pasaulē. Uh, Un viss tas, kas īstenībā pie mums atrodas, un tur taču ir pagrabos milzīgi daudz gudrību un grāmatu, kas vienkārši uh, pelē, un neviens šo potenciālu neizmanto, bet beidzot tas ir jānes gaismā, ir tikai dziļāk jāroka, kā šo potenciālu ievietot arī digitālajā pasaulē, internetā, lai mēs vienmēr būtu uz augstākā, augstākajā zināšanu līmenī. Uh, Tā tad eh, un universitātes teiks noteikti vajadzētu ņemt vērā tos 30, eh, tās 30 gados, uh, gūtās zināšanas, kas ir apkopotas. Tas sabiedrībā nedrīkst notikt. Tātad zināšanas ir jāsaglabā. Un EIT vajadzētu padomāt arī par to, kā veicināt tālāko izglītību, kvalifikācijas celšanu, lai cilvēki, kas darbojas izglītības jomā, lai viņi būtu ieinteresēti e, atrast un izglītot šos jaunos talantus kā mēs šīs zināšanas atkal varam padarīt taustāms un visiem pieejams. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad mēģināsim eh, dot eh, vārdu atbildēt. De Brūna kungs sākumā atbildēs, jo viņam tika uzdoti tādi daudz vispārīgi jautājumi, un es būtu pateicīgs, ka pēc tam katrs no trim ekspertiem, tātad viens no trim ekspertiem varētu izteikties, bet pusē beigsim, jo mums vēl ir jāpieskars citiem darbkārtības punktiem. Lūdzu, Debrunkungs. Liels paldies, priekšsēdātājs. Mēģināšu atbildēt pēc iespējas īsāk, apvienojot vairākus jautājumus, kas mums tika uzdot. Gribētu sākt ar Kavaljo kundzes uzdoto jautājumu par neatkarību. No vienas puses uh, par pieredzi, kas vēl arī viena ir Eiropas komisē. Man šo jautājumu ir uzdevuši vairākas reizes. Es varētu sacīt, ka beigu beigās EIT, protams, kļūs pilnīgi autonoma. Patiesībā ir paredzēta arī finanšu autonomija EIT 20, kopš, no 21. jūnija. Tieši tāpat EIT tomēr nebūs neatkarīgi, jo tā darbosies sadarbojoties ar citiem. Praktis piemērs te būtu savstarpējā atkarība no komisijas izglītības jomā. Komisija to ir veidojusi ilgu laiku attiecībā uz uh, zināšanām un uh, pieredzi, un EIT nedarbotos efektīvi, jo tā mēģinātu no jauna izdomāt riteni. Tātad mēs vienkārši gribam šeit rast vislabāko sadarbības modeli, lai varētu uh, strādāt komandā un efektīvi. Un runājot par eh, līgumu parakstīšanu, tas prasīja daudz laika un kā tas darbojas. Es domāju, te ir vērts to atbildi apvienot ar Rēles kundzes jautājumu. Arī jūs šiet minēt kaut ko par zika eh, sēdeklī, eh, kas darbojās, kas ne. Man šķiet, ka mums vienkārši tajā būtu nežēlīgi godprāti, godīgiem. Mēs es, mums ir izdevies kaut kas, ko, ko līdz šim nekad mēs neesam spējuši izdarīt. Jā, mēs uh, to spējām mācoties no kļūdām. Protams, ka bija arī šīs izaugsmes, augšanas sāpes. Uh, un e, zik tika veidoti, un tad nu, jūs redzat e, reāli, kāda bija re pirmie rezultāti. Taču tai pašā laikā arī EIT uh, tiek veidots, taču tam vēl nav visi darbinieki, viss personāls atrasts. Tātad mums ir jānodrošina, lai viss būtu kā nākas, un mans kolēģis arī var apstiprināt, ka situācija nevienmēr ir tāda pašsaprotam, taču Zik mācās cits no cita un turpina attiecības, un tas ir mm, visnotaļ caurskatāmības gaisotnē. Un tad jautājums par, jā, par iesaistīto pušu konferenci, par vienošanos un mērķiem. EIT ir sācis debates par eh, jaunajiem zika, man šķiet, par to jūs gribējāt dzirdēt. Piemēra, kurus es minēju attiecībā uz dzīvi un eh, veselību vai veselīgu novacošanu. Par to arī te bija jautājums, bet beigu beigās mūsu neatkarība būs tā, kas noteiks mūsu aktivitātes pat labi Eiropas komisija mums ir atvērtas, eh, atvērta apsprie, apspriešanās, un beigu beigās tieši parlamentam un padomēji būs beigu vārds sakāms. Tā mēs to uztveram, taču daudz svarīgāk ir rast tās tēmas, kuras zik viņu specifiskajā veidā, un liekas, ka Jankara kungs uz to skaidri norādīja, savā specifiskajā reidā, veidā apvienojot izglītību ar uzņēmēju darbību, var sniegt savu ieguldījumu Eiropai. Un jautāju par rūpniecības iestāžu iesaisti, zik es atstāšu kolēģi, bet es eh, varu sacīt, ka 2010. gadam mēs jau esam redzējuši uh, skaitļus par to, ka rūpniecības iesaiste ir lielā mērā palielinājusies. Es jums arī parādīju savu partneru sarakstu. Man šie tie ir labi jaunumi. Eh, rūpniecības ies, eh, uzņēmumu mazliet gaidīja, līdz tiks izveidots pirmais eh, līgums, taču pēc tam viņa iesaist bija liela Un runājot par Riku, man šiet, es to atstāšu jūsu ziņā, Mērī. Un te vēl bija Markīs kundzes jautājums par to, kā zikina inovīcija partnerība ir saistīta savā starpā. Un tas vienkārši izriet no īpakš, iepriekšējās diskus, iepriekšējām diskusijām. Man šiet, ka vēl ir par agru par to spriest, atklāt sakot. Jo mēs tagad vēl mazliet taustāmies, meklējam mūsu ceļu un mēģinām, mēģinām definēt arī mūsu nākotnē, bet viena lieta tomēr pilnīgi skaidra. EIT nevar pastāvēt pats par sevi, neatkarīgi no visa citu instrumentu ko, mehānismu konteksta. Tas vienkārši pārtrauks savu eksistenci. Tāpēc mums ir jānodrošina, ka EIT ir daļa no kopainas, ka tas arī iesaistās jau eksistējošajās programmās, un te es atsaucos uz struktūru fondiem, piemēram, uh, bet te arī runa par um, astoto izpēc pamatprogrammu, un uh, te ir arī citi ziki, kas tika pieminēti, un uh, tie ļoti labi šīs kopienas ļoti labi apzinās, ka tās programmas, kas ir daļa no viņa biznesa plāna, uh, pieprasa 75% no uzņēmēju budžeta, ir tādas, ka, protams, arī Eiropas Savienības budžets ir nepieciešams. Man šķiet, tad vēl bija Elas kundzes jautājums par novērtējumu struktūru, jo mēs esam iestājušies septiņu gadu partnerības nolīgumā. Faktiski par šo tēmu mēs jau runājam mūsu pā, padomē, un te mēs izdarījām nopietnas secinājumus. EIT beigās negribētu būt par tādu kā organizāciju, kas skatās, cik izmaksāja uh, pasākumi. Mēs gribam reāli redzēt rezultātus, un pamatojoties uz rezultātiem, mēs gribam izdarīt lēmumu par nākošajiem ieguldījumiem. Šos rezultātus mēs uh, uh, skatām uh, mūsu uh, galveno prioritāšu gaismā, cik daudz darba vietu ir radītas, piemēram, cik daudz diplomi uh, attiecīgai līmenī ir iegūti. Un tā, tā mēs skatāmies uz šiem rezultātiem. Tā mēs vērtējam mūsu darbu. Un te, protams, arī runa par pašu EIT darbu. Arī tas tiks pakļauts novērtējumam. Man šķiet, ka Van Bremtes skundze uzdeva jautājumu. Priekšstādātājs pārtrauc. Nē, tā aiz atvainojas, turpina runātājs. Ā, tā bija Trautmanas skundze, jā, es atvainojos, saka runātājs. Trautmans kundze, jā, esmu priecīgs atbildēt uz jūsu jautājumu. Jā, mēs apzināmies, ka e, tika uzdoti jautājumi par zika izvēli. Ombuds arī ir uh, uzdevis mums jautājumu. Mēs esam snieguši tam paskaidrojums, un tagad tālāk novērtējumu sniegs ombuds. Uh, ja tas uh, vēlēsies, tas atkal atgriezīsies pie mums, un tad redzēsim, kā tā situācija ir iznāsies. Tas ir viss, kas man sakāms. Priekšsēdētāji kungs, man šķiet, ka tādas arī varētu būt manas atbildes uz jautājumiem. Uh, Perhaps... Liels paldies! Turpina nākošā runātāja. Ja, run, ja mēs runājam par RIK un kolokācijas centriem, eh, tie ir Ziemeļa, eh, Rietuma Eiropā, Francijā, Vācijā, Nīderlandē. Mēs tos izvēlējāmies tāpēc, ka šiem centriem bija jau infrastruktūra, kas varēja kalpot par šo kolokāciju centru, kas var līdz ar to savest kopā cilvēkus, palīdzēt viņiem nodarboties ar uzņēmē darbību. Tur tātad bija arī viss tā infrastruktūra. Taču mēs arī skatījāmies uz šiem reģionāliem inovācijas centriem, kas nav Ziemeļrietuma Eiropā. Četri no tiem nav, un tie ir Polija, Ungārijā, Itālijā un Spānijā. Un arī tiesniec kaut ko ļoti īpašu, taču pavisam atšķirīgu. Tā ir pieeja vietējai sabiedrībai. Sniedz mums informāciju par to, kas reāli uz vietas Eiropā ir nepieciešams, un līdz ar to mēs arī varam apmierināt šīs vajadzības. Šī sistēma ir ļoti elastīga, ir vēl citi reģionāli inovāciju centri, kas varētu uh, mums piebiedroties Mēs gan negribam izplesties pārāk ātri, jo mums pašiem ir jānostājas uz savām kājām, mums kā jaunai struktūra, taču es redzu, ka šāda attīstība varētu būt, un mēs gribam eh, iesaistīt reģions visā Eiropā. Tā, tāds bija tas iemesls, kāpēc mēs izvēlējām šos divus centrus. Un tad vēl bija jautājums par septīto izpētes pamatprogrammu. klimatu, cik daudzi no tiem saņem 7. izpētes pamatprogrammas finansējumu. 17. martā, kad trīs ziki bija Briselē un satikāmies ar dažādiem ģenerāldirektoriem, gaisot bija ļoti patīkami, bija klāt vairāki ģenerāla direktorāti. Un mēs secinājām, ka mēs izveidosim vairākus seminārus, uh, pētniec, starp pētniecības ģenerāla direktorātu un eh, dažādiem zik. Tad mēs varētu strādāt pie pētniecības rezultātiem. Un tad mēs varētu tā nodot vērtības tālāk par šo ķēdi. Un visbeidzot, ka mēs tiešām gribam to visu īstenot praksē un kad studenti pabeigs savu studijas, viņi varēs īstenot praksē viņu zināšanas. Un eh, mums ir arī skolēni, kas mūs apmeklē, un mēs eh, arī viņu to šo jomu gribam eh, iesaistīt, iekļaut zika. Paldies! Jā, es gribētu atbildēt uz jautājumu par septīto izpētes pamatprogrammu. Daži ziki jau ir snieguši savu nostājas informāciju zaļo grāmatu. Un pirmā ziņa, tā tad ir, pirmā ziņa ir uh, virzīties rezultātu nevis uz centieniem. Tālāk ne, nejauks vienkāršība ar uh, vienveidību. Te ir vairākas, uh, vairāki darba posmi. Vienkāršošana ir svarīga, taču ne vienveidība. Tā nav risinājums. Nākošais būsim uh, virzīt uz progresu, uh, ļausim strādāt tiem, kas jau darbojas, nevis visu reformēsim un uh, veidosim no nulles. Nākošais runātājs vēl es gribētu pievērsties dažiem jautājumiem par rūpniecības uzņēmumu iesaisti. Es uzskatu, ka EIT rūpniecības uzņēmumu iesaistās arvien vairāk Daudzās citās programmās eh, šī iesaiste arvien mazinājās, taču autonomijas un vienkāršošanas jomās šai, šim sadalījumam būtu jāmainās citādi. Eh, šie rūpniecības uzņēmumi, cik ātri iesaistījušies, tikpat tik ātri varētu arī pamest šos centienus. Un kā jau es minēju savā runā, tad tiešām var daudz ko vēl uzlabot. Un vēl viena lieta, ko es gribētu sacīt par izglītības nozīmi. Es uzskatu, ka viena no lietām, kas kavē tehnoloģijai nonākt tirgu, ir tā, ka izglītība paliek iepakļu, iepakaļ. Īpaši tas attiecas uz IKT. Un līdz ar to daudzi produkti tiek izmantot tikai 20% apmērā no to iespējām. Tātad izglītībai tiešām būtiski liela nozīme, un eh, tā vēl vairāk ir jāuzsver, tam es pilnīgi piekrītu. Un vēl viena lieta ir ļoti svarīgi apzināties to, ka mēs pat labam mācāmies. Mēs mēs ceļam savu ražotni, tā pašā laikā, kad jau laižam tirgū savus pirmos ražojumus. Tā tad eh, nekas nav, eh, nekas nav perfekts, jā, tā ir tikai debesīs, un vēl, mēs vēl tur neesam nonākuši. Es apzinos, ka pastāv šķēršļi mūsu priekšā. Kad es biju Filips ģenerāla izpildirektors, tad tad es skaidri zināju, ka ja mēs apstāsimies pie katra šķēršļa, tad mēs nekur tālu netiksim. Tāds tur bija sauklis. Paldies! Rīters kundze, dāmas un kungi, Es tagad eh, neizplūdīšu garās runās, jo tas, ko jūs mums pastāstījāt, bija pietiekami daļrunīgi un izsmeļoši. Uh, un domāju, ka mūsu turpmākajās sarunās tas būs ļoti palīdzīgi. Liels paldies, ka jūs ieradāties. Priekšsēdētājs pasaka paldies arī angļu un franču valodās. Un tagad ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta. Wiedersehen. Danke.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 Paldies! Tagad uh, pieķersimies desmitajam darbkārtības punktam Eiropas pētniecības padomas izpilda aģentūra. Mūsu vidū atrodas vairāk kungi un dāmas. Pētniecības padome ir viena no mūsu izpētes politikas bagātībām, tas ir pamatoti. Un pie mums ir ieradušies vairāk viesi, ko ļoti sirsnīgi vēlējos sveikt mūsu vidū. Īstenībā tie ir cilvēki, kas veic ļoti atšķirīgus uzdevumus. Novotnī kundze lūdza, lai mēs šeit runātu par dažādiem aspektiem, ņemot vērā dažādas pētniecības lomas, tādēļ esam sastruktūrizējuši runāšanas laiku. Pirmā uzstāsies Novotnī kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Dāmas un kungi, man ir liels prieks uh, atkal uzstāties ITRE komitejā. Un es esmu uh, faktiski šajā projektā piedalījusies no paša sākuma, un tādēļ ir lieliski padalīties ar jums par to, ko tad mēs esam sasnieguši uz šo brīdi. E, tad pastāstīšu vispirms, ko nozīmē ERC, tas ir radikāla, radical policy shift, jeb radikāla policija, politikas nobīde. E, un tika nolēmts to finansēt no Eiropas līmeņa, e, papildinot ar nacionālo finansējumu tas ir tāds projekts, kas ir <laughs> virzās no apakšas uz augšu, un tieši uh, zinātnieki vislabāk paši zina, kas ir jādara, un mūsu uh, vienīgais princips ir tikai ekscelence, tikai nevainojamība. Un jāsaka, ka Eiropas pievienotā vērtība nav tikai uh, koncepts kā tāds, uh, Eh, konkurss notiek visā Eiropā, Eiropas līmenī, un tas tiešām ietekmē to, ko mūsu projekts ir panācis. Mēs iesākām 2007. gadā, kopš tā laika mēs esam izsludinājuši uh, septiņus konkursus, un e, kopā ir piešķirt 2,8 miljārdi e, eiro liels finansējums. Um, mums ir 1800 e, stipendijāti un viena no viņām ar mums šodien arī dalīsies savā pieredzē par šīta grānta izmantošanu. Mēs strādājam ar jauniem pētniekiem. Mēs finansējam uh, jauno Eiropas zinātnieku paudzi, kas būs paši pašlabākie. Pagājušā gadā, kad tika paziņots par Nobelprēmiju piešķiršanu, uzzināt, ka viens no Nobelprēmijas saņēmējiem fizikā ir tiešām šis te iesāk C grāta saņēmējs, jo viņš saņēma savu RC grantu, kad mēs saņēmām pāri par septiņiem tūkstošiem pieteikumu, un lūk, mēs bijām izvēlējušies īsto. Vēlējos atgādināt, ka šī te robežu pētījumi ir tie, kas rada radikālus izrāvienus un radikālu inovāciju. Ja mēs runājam par IT un komunikāciju tehnoloģiju, tad mm, mēs saprotam, ko tas nozīmē tautsēmniecībai, ja mums ir šāda bāze, ja mums ir datori un vispārējais, tad faktiski tas viss balstās uz tādiem revolucionāriem pētījumiem, kas notika pirms pāris desmitgadēm. Mēs neslēpjam, ka mēs uh, vēl neesam apmierināti ar visu. Mēs neesam um, apmierināti ar sieviešu skaitu stipendiātu vidū. Un uh, veiksmes uh, skaitlis mums ir 26%, tikai 12% ir sieviešu. Un vienīgais mierinājums, ja to tā var nosaukt, ir tas, ka uh, faktiski tas atspoguļo sieviešu profesoru skaitu Eiropā kopumā. Te mēs varētu vēl piestrādāt, un tāpēc mēs esam izstrādājuši dzimumu līdztiesības plānu, pie kura mēs strādāsim. Mēs nevaram arī pilnībā apmierināt ar stipendijātu piesaistīšanu ārpus Eiropas. Mēs vēlamies, lai Eiropa kļūst par pievilcīgu vietu, kur veikt pētījumus. Daudz zinātnieku raugās uz ASV un Dienvidu Austrumu Āziju kā tādiem karstiem punktiem, kur vislabāk veikt pētījumus. Bet mēs gribam, lai arī Eiropa šeit ieņem savu vietu, un mēs strādājam pie startautiskošanas stratēģijas šajā sakarā. Mēs labi apzināmies, ka EC stipendijas un grānti ir nevienlīdzīgi sadalīti visā Eiropā, un faktiski tas ir sagaidāms, jo, diemžēl, e, koncentrācijas e, ietekme ir redzama. Ekscelents pievelk ekscelenci, un 50% no mūsu grāntiem saņem 40 institūcijas, un pārējie 50% aiziet plašākam institūciju klāstam. Un te mēs varam redzēt, kuras institūcijas tad iesaistās, kuras e, identificē talantus, e, kuras e, strauji tuvojas labākajiem paraugiem. Šie ir šie restruktūrizācijas sekas vai ietekme. Uh, piemēram, atsevišķi pētnieki, īpaši jaunās paudzes pētnieki, viņiem ir karjeras iespējas, kas padara tiem to daudz e, interesantāk turpināt darbu piecu gadu periodā, kad viņi var sekot paši savām idejām. Un ko ir svarīgi uzsvērt? Šai paudzei viņi daudz agrāk kļūst neatkarīgi zinātnieki, nekā tas parasti Eiropā notiek. Jauniešiem tas ir ļoti svarīgi, lai viņi darītu nevis to, ko profesors vēlas, bet lai viņi varētu pētīt arī to, ko paši vēlas. Uzņēmēja institūcijas. Galvenokārt universitātes sacenšas savā starpā un ir eh, pozitīva ietekme, ko mēs vērojam uh, šo institūciju iekšējā attīstībā. Rūpniecība arī saprot, eh, cik svarīgi ir šie te uh, novatoriskie pētījumi, avangardiskie pētījumi, un mēs, protams, esam atklāti un gatavi pieņemt uh, pieteikumus no industrijas, uh, bet mēs vēlamies arī redzēt, ka viņi tālāk attīstīs kādas no labākajām idejām un ieviesīs kā inovācijas. Mēs veidojam arī jaunus svērtēšanas standartus, un daudzas valstis jau ir pieskaņojušas savus svērtēšanas standartus vai pat mainījušas savas sistēmas. Lūk viens no rezultātiem, ko esam panākuši. Nesam, nesam izveidojuši divas jaunas schēmas. Tas ir pagaidām eksperiments. Tas prasa tikai nelielu daļu mūsu budžeta, bet mēs uzmanīgi vērojam, cik tiks izlietots un kāds būs rezultāts mums ir piedāvājums ERC stipendijātiem, kas strādā pie idejām, kam ir potenciāli kļūt inovatīvām. Un šīs te projekts Proof of Concept, jeb koncepcijas pierādīšana, ļauj viņiem veidot biznesa plānu, ļauj uzzināt, kā piesaistīt riska kapitālu un mēs skatīsimies, kādi tam visam ir rezultāti. Jaunā schēma ir tā saucamais sinerģiju grāns, kuru mēs sāksim 12. gadā, kuru mēs varam atļauties eh, finansēt 10 vai 12 šādus grāns piešķirt. Tas arī ir eksperimentāls projekts. Un Principā eh, tas arī būs pieejams diviem līdz četriem pētniekiem. Atkal mēs izmantosim šo te no, augšas, no apakšas uz augšu eh, procesu, bet iesaistīsim tikai pašus pašus labākos eh, divus līdz četrus pētniekus kas atzīst, ka nespēja varbūt vien strādāt pie šiem jautājumiem, un tieši tā var radīt sinerģijas vai konverģents, kā to sauc amerikāņi. Esmu gandrīz beigusi, un es galvenokārt gribēju teikt, ka joprojām augšā, augšgalā mums ir brīvas vietas. Ar to es gribu teikt, ja mēs redzēsim RT stipendijāta entuziasmu, kad viņi runā par savu darbu, par to, kā šī stipendija ir mainījusi, šis grāns ir mainījis viņu dzīves uzskatus, kā tas ir pārveidojas viņu tiešo vīdi, mēs īpaši varam vērot to, ka pieprasījums jaunās paaudzes starpā e, turpināsies un nesamazināsies. Mums ir pieaudzis iesniegums skaits par 42%, īpaši fizikā un mašīnu būvē, arī ķīmijā, arī sociālajās zinātnēs un humanitārajās zinātnēs. Un arī šeit mēs redzam milzīgu pieaugumu uh, iesniegumu ziņā. Un es apgalvoju, ka viss ir ļoti kvalitatīvs. Kolektīvs kritums nav vērojams nemaz. Tas ir viens no argumentiem par labu tam, ka vēl pašā augšā mums ir vietas. Ir jāatzīst, ka kopējais uh, veiksmes procents ir tikai 13,8%. Tas varētu būt augstāks. Bet mm, tas ir jautājums par budžetu un kvalitāti un tā attiecībām. Mēs gribētu piesaistīt arī vairāk pētnieku no ārpus Eiropas, vai tie būtu mm, Eiropas zinātnieki, kas ir aizbraukuši no Eiropas kādreiz, vai tie ir ne Eiropieši. Un mēs ceram, ka tās valstis, kas līdz šim netika mums līdz, uh, saņemsies un uh, viņu rādītāji uzlabosies. Un Pablo droši vien vairāk runās par izpildu aģentūru, bet izpildu aģentūra tiešām ir lieliski pārvaldījusi ERC darba uh, plūsmu. Uh, noturot eh, visu administrēšanas finansējumu 3,5% robežās no visa budžeta. Ja mēs runājam par šo kopējo stratēģisko ietvaru, tad jūs varat izlasīt arī mūsu galveno dokumentu un piecas eh, rekomendācijas, kas, ko mēs esam ieteikuši uh, komisijai eh, saglabāt ekscelences un nevainojamības principu novatoriskiem pētījumiem, eh, veidot eh, ekscelences vienranga pārskata sistēmas, īpaši atlasot vērtēšanas komisijas locekļus, tālāk vienkāršošana. Visi jau prasa vienkāršošanu, tas ir skaidrs, taču tas nevar uh, nozīmēt, ka visiem viss ir jādara pilnīgi vienādi. Tāpēc mums ir rekomendācijas dalību valstīm, kas atpaliek pagaidām, arī reģioniem, kas atpaliek, un ja Eiropa turpinās investēt, tas spēs radīt radošu vidu, eh, radošu vidī inovācijām un pētniecībai. Paldies! vajadzētu atkal pamest skatu uz pulksteni un mums uh, nav iespēju iekavēties, tad kolēģiem nebūs iespēja izteikties un tas man galīgi nav paprātam. Amor kungs uh, nedaudz pastāstīs par izpildu aģentūru, ja visu esmu pareizi sapratis. Lūdzu, Amor kungs, jums vārds. Thank you very much. Uh... Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Kāds ir mans galvenais vēstījums šodien? Tāpat kā Novotnī kundze. Uh, runāja par pētniecības padomu. Mēs vēlamies piedāvāt labākās idejas, labākās domas, lai varētu radīt eh, inovācijām un izpētēji draudzīgu vidi. Protams, mums ir eh, jāveic eh, visa pētniecība saskaņā ar izcilības mērķiem. Es vēlējos jūs mēģināt pārliecināt par to, ka mēs ļoti daudz uzmanības pievēršam izcilībai arī likumveidošanā. veidošanā administrācijā, mēs vēlamies samazināt birokrātiju un Jā, nu pat es uh, dzirdēju, ka man ir jāizsakās ļoti lakoniski uztvēru šo piezīmi. Tagad vēlējos jums pastāstīt, cik liela ir mūsu struktūra, ņemot vērā visu ietvaru programmu. 50, 15% no budžeta ir idejas. Jūs redzat, ka kādreiz mēs sākām ar 300 miljoniem, un tad geometriskā progresijā šie skaitļi pieauga protams, sadarbība, kapacitātes, visas šīs idejas. Vienā brīdī mēs jau sasniedzām 1,8 miljārdu budžeta atzīmi. Eh, mūsu izpētes padome pētniecības padomas izpildu aģentūrai ir divi granti uh, uh, darbu uzsākšanai, un tad ir tādi jau uh, advancētie vai tālāk augstāka līmeņa granti. Un tāda ir bijusi mūsu darbības struktūra jau no paša sākuma. Jūs varat redzēt, ka uh, Sākumā mēs sākām ar 2 miljonu budžetu piecu gadu periodā. Tie ir sāku, uzsākšanas granti un tālākā līmeņa vai tālāk, tātad mm, turpmāko laika posmu granti bija 3,5 miljonu piecu gadu laikā. Tas ir tāds modelis, uz kuru mēs balstāmies arī šobrīd. Tātad pieprasījums pēc grantiem tikai pieaug, nevis samazinās, un tas administrācijas pleciem uzliek milzīgu slogu, bet domāju, ka esam rīkojušies visai veiksmīgi. Mēs varam sekt papildus pieprasījumu un esam to darījuši arī turpmāko gadu laikā. Tagad varbūt nedaudz pastāstīšu par administrāciju. Protams, eh, šādās aģentūrās, institūcijās, eh, iestādēs vienmēr tiek runāts par vienkāršošanu, cik ātri mēs varam apgūt piešķirtos līdzekļus un tā tālāk. Protams, tas ir milzīgs eh, apjoms. Mēs esam strādājuši pie pamata programmas, bet mēs joprojām apmēram 14 līdz 20 dienu laikā varam piedāvāt finansējumu grantu saņēmējiem. Tātad tas ir ļoti iespaidīgi. Grantus varam arī grozīt laika gaitā, būt pietiekami radoši, ir ļoti daudz iemeslu, kādēļ mums kaut kas ir jāmaina, bankas, darba apraksts, arī tur mēs varam pietiekami elastīgi rīkoties un visu mainīt desmit dienu laikā un esam saņēmuši arī ļoti daudz šīs atgriezeniskās saiknes, kas ir ļoti pozitīvi. Mēs, protams, sastopamies ar milzīgu darba apjomu, bet nestoties uz to, darbojamies pietiekami efektīvi. Protams, ka administrācijai ir arī sava struktūra, mums ir jāsaprot, ka šeit ir zinātnes nodaļa, kas uh, izvēlas projektus, lēmie, kurus projekts atbalstīt, un grantu pārvaldības nodaļa uh, ļoti uzmanīgi seko projektu izpildēji piecu gadu laikā, lai parūpētos par uh, visu procedūru un noteikumu ievērošanu our staff we have about 300 and Pie mums strādā apmēram 350 cilvēku, un es domāju, eh, ka eh, pamatprogrammas darbības beigās mūsu skaits nepieaugs vairāk par 389 darbiniekiem. Jā, ir arī cilvēki, kas pieņemti darbā uz konkrētu laiku, nu tas ir vienīgais izņēmums, un ir arī tā sauktie. Uh, zinātniskie virsnieki, kas arī darbojas uz noteiktu laiku un uz kuriem šis uh, ierobežojums neatiecas. Viņi strādā patiešām izcils priekšlikums. Un noslēgumā. Pēdējais skaitlis ir uh, tātad uh, aktivitātēm atvēlētais budžets, uh, kas ir 2,58% no operatīvā budžeta. Ja jūs eh, jau kādreiz esat redzējuši šādas schēmas un tabulas, eh, tas vis, tā ir nu, kaut kur puse no tā budžeta, ko iztērē līdzīgas aģentūras, lai finansētu administratīvos izdevumus. Tātad centos būt ļoti lakonisks, tikai galvenie um, domu graudi. Tātad šis ir stresa tests neviena jaunām idejām, bet arī vienkāršošanai. Mēs vēlamies pierādīt, ka mēs visu varam vienkāršot, un tā būs uh, varbūt tāda galvenā zīme. Uh, Mēs esam ļoti norūpējušies par to, kā tiek uztvērt citi šie centri ārpusē, mēs cenšamies veidot, izm veikt izmeklēšanu, ja pastāv kaut mazākās aizdomas par mūsu darba uh, efektivitāti, un tas ir darbs, kas nekad nebeigsies. Un beidzot pēdējais teikums, tas ir citāts, kas varbūt Tas ir citāts veltīts uh, nošautajam repa izpildītājam Notorious B.I.G. un viņam to veltīja Puff Daddy, kas teica, nedzenies pakaļ papīriem, dzenies pakaļ saviem sapņiem. Un es domāju, tas ir ļoti labs moto šīs dienas sanāksmes. Paldies! Vēlējos mūsu vidū sveikt profesoru Maņo, ceru, ka uh, pareizi izveidoju jūsu, uh, pareizi izrunāju jūsu uzvaru. Vai es atvainojos jau pirmā kļūda šodien pieļaut Maņē kundze? jūs esat viena no šī projekta izmantotājām, un jūs varētu mums uh, paskaidrot, kāda rezultāti ir sasniegti, kāda ir jūsu darba augļa, un ļoti liels prieks jūs šeit redzēt. Paldies! To... Dāmas un kungi, man ir patiešām ārkārtīgi liels gandarījums. Uh, man ir ļoti liels prieks pastāstīt, kā mēs šo naudu izmantojam. Īstenībā mēs šeit jau varam atgriezties viduslaikos, antīkajos laikos ir ļoti daudz pierādījumu gan literatūrā, gan zīmējumos, ka cilvēki ir mēģinājuši atcerēties kaut ko, mēģinot to uzzīmēt vai attēlot citā veidā. Viņi kaut ko nolika noteiktā vietā, šeit jūs varat redzēt to attēlā. Un šis vīrs, kas ir redzams attālā, eh, mēģina atcerēties konkrētus faktus, tos attēlojot uz savas rokas. Un šajā Botičellī darbā jūs eh, redzat fragmentu no dievišķās komitejas. Dante Ellē sastop dažādus cilvēkus, un viņš mēģina atcerēties, kurā Elles lokā, ko viņš īsti ir saticis. Tātad, uh, Īstenībā vienmēr daudzas lietas ir piesaistītas uh, uh, vietai. M mēs to uh, darām tā jau kopš bērnības. Un šajā uh, attēlā jūs redzat hipopotālāmu, kā šeit tiek uzglabāta informācija, kā tā tiek strukturēta un kā jūs varat atcerēties visu, kas ir ticis pateikts. Un Eh, hipotalāms uzglabās eh, šīs eh, informācijas druskas, šīs atmiņas, kas pēc tam tiks uzglabātas zemākās smadzeņu daivās. Age of his 20s. Un bija kāds cilvēks, kas cieta no, ka cilvēki cieta no epilepsijas, tad tika uh, uh, izgriezt zināmas smadzeņu daļas, bet tas neļāva uh, izārstēt epilepsiju, un cilvēki, kam tika veikta šāda operācija, varēja atcerēties bērnu dienas, jaunības gadu, bet nevarēja atcerēties neko jaunu, viņiem neradās jaunas atmiņas. Uh, Un ietekmējot hipotalāmu, mēs varam ietekmēt īstermiņa, eh, tātad īso atmiņu. Nu labi, es par to pārāk plaši nerunāšu. Bet kopš pagājušā gada 50. gadiem mēs zinām, ka ir dažādas atmiņas formas, eh, dažādi veidi, eh, dažādas smadzeņu vietas, kur tiek saglabātas atmiņas atmiņas par telpu. Ja jūs vēlaties atcerēties, kā jūs no parlamenta nokļūsiet, piemēram, dzelzceļa stacijā, hipotalamā tika ievietoti elektrodi un ļoti labi var novērot, kā cilvēki kaut ko atceras. Piemēram, žurkas smadzenēs var redzēt tādu banāna formas attēlu. Uh, Jūs varat redzēt, kā notiek eh, šo atmiņu veidošana un kā, piemēram, pelīte, kas ieslodzīta, kas te atceras, kas ir noticis un eh, īpaši neironi sasaista atmiņas, iezīmē tās, un mēs, protams, atceramies konkrētas vietas, pateicoties zināmiem neironiem mūsu smadzenēs. Katreiz, kad jūs šo žurku ieliksiet atpakaļ kastē, viens neirons norādīs uz to, kur tā atrodas, un tā ir tāda telpiskā atmiņa. Bet uh, Mēs šeit runājam nevien par telpisko atmiņu un par hipotalāmu, bet jūs varat redzēt šo vienu mazo zilo šūniņu pašā attēla augšā directors of the orchestra. Kas uh, pārvada informāciju uz sarkanajām šūnām. Tas ir tāds kā diriģents visam orķestrim, un orķestrs ir sarkanās šūniņas un dažu milisekundžu laikā ir jāveic sinhronas darbības, lai mēs pietiekami labi uztvertu apkārtējo pasauli. Mums ir jāsaprot, kurās molekulās veidojas atmiņas, kuras mēs veidojam modelēšanu un uh, Mēs tādā veidā varam saprast, kur mēs esam atradušies pirms dažiem mirkļiem, un mums ir jāparūpējas par to, lai orķestra mūziķi varētu strādāt sinhroni. Ja viens ķēdes posms izkrīt, tad tas vairs nav iespējams. Šeit ir tīmekļu modelēšana, ir šis ģenētiskais modelis, un ir. Um, daudz neironu, kas ietekmē mūsu uzvedību. Nākamajā attēlā jūs varat redzēt šīs zilās šūnas, kas veido tikai 10% no visa šūnu skaita, un kādu ķēdes posmu izņemot ir iespējams mainīt visu procedūru, un šīs šūnas vairs neraida signālu sinhronizētā veidā. Te mēs izšķirām starp īstermiņa un uh, ilgtermiņa atmiņu. Uh, Ja jūs, piemēram, pelēji dodat saldu pienu eh, tā katru un to darat katru dienu, pēc dažām dienām pele atcerēsies, no kurām rokām nāk šis kurā koridorā ir jāmeklē saldais piens, ja šīs darbības tiks veikts sinhronizēti un vienādi katru dienu. Bet kļūdu procents joprojām ir 50%. Ja jūs, piemēram, eh, konkrētā koridorītī šeit būrītī ieliksiet pienu, tad tele eh, to ļoti labi atradīsiet. Ja jums kāds pasaka telefonu numuru un jūs to atceraties tikai uz īsu brīdi, un ja jūs uzreiz pazvanat pa šo numuru, jūs to atcerēsieties, bet nākamajā dienā, ja jūs to neizmantosiet, jūs to vairs neatcerēsieties. Un ja jūs ieliekat pēli citas formas būrītī, tā varētu doties uz labo, labās puses koridoru, un ja jūs to atverat pēc tam, kad tas ir ticis aizvērts, Pēle to atcerēsies. Tātad pēles rīkojas līdzīgi kā cilvēki, tās atcerēsies jaunus faktus un nākamreiz tās nekļūdīgi atradīs šo saldo pienu. Un tātad mēs varam secināt, ka pelēm ir īstermiņa atmiņa. Ja kādas molekulas tiks izņemtas no neironu ķēdes, tad pele varēs kļūdīties, kā tas ir redzams otrajā attēlā, un kļūdu procents būs augstāks, tātad 90 līdz 100 procenti ja šeit nav sinhroni signāli, ja orķestra darbinieki nestrādā sinhroni, tad, protams, kļūdu skaits pieaug. Ja jūs pelīti ieliekat kastē, jūs redzat, ka konkrēta šūna raidīs eh, signālu konkrētā virzienā. Jūs, protams, to varat atkārtot katru dienu, un viena šūna raidīs signālu tikai vienā un tai pašā uh, virzienā. Ja mēs runājam par šīm raidītāju šūnām, jūs varat redzēt, ka pele var atrast vietu. Bet šīs šūnas nav tādas skaidras, tās ir tādas kā izplūdušas. Altered, you, you Tad, ja jūs nākamajā dienā atgriežaties konkrētajā vietā, uh, tad pele atpazīst virzību, tā atpazīst telpu, un jūs varat redzēt šīs šūnas, kas ir neskaidrs, un ja jūs peli pēc stundas atliksiet atpakaļ kastē, jūs redzīsiet, ka šīs šūnas nav uh, eh, stabilas, ka vietas šūnas nav stabilas. Tieši šī iemesla dēļ peles telpiskā atmiņa ir tikusi iedragāta. Un šeit jūs varat redzēt, to, ka jūs varat kontrolēt konkrētas smadzeņu reģionus, piemēram, tikai hipotolāmu, atstājot ārpus um, ietekmes uh, citas smadzeņu zonas. Un visbeidzot, ko jūs varat darīt? Pēdējā slaidā jūs varat redzēt uh, šī pelīte vai nu žurka tiek stimulēta un ar zilu gaismu uh, Jūs varat stimulēt eh, šīs raidītāju šūnas, eh, peles vai žurkas smadzenēs, veicot uh, tādus atmiņu pārbaudes. Jūs varat to manipulēt ģenētiskā veidā, vai arī šūnu aktivitāti varat manipulēt tikai ar zilu gaismu, aktivizējot pārraidītāju šūnas. Uh, Un es kopīgi ar saviem kolēģiem pētniecības centrā mēs pētām atmiņu un mēs uh, pētām atmiņu pētot virzienas šūnas, aktivizējot tās, lai varētu saprast, kā pasaule tiek parādīta dzīvnieka smadzenēs. Mēs varam manipulēt ar dzīvnieku smadzenēm, lai varētu saprast, kā viņi uztver apkārtējo pasauli, kā viņi uztver telpi, telpisko informāciju. Un, lai veiktu šādus uh, eksperimentus, mums ir nepieciešams daudz naudas. Manā laboratorijā 25 cilvēki strādā pie šādiem projektiem, viņiem pie tiem ir jāstrādā 5 gadi, un lai radītu šādu pelīti, ir nepieciešams pusotrs gads, un lai veiktu visus uh, aprakstītos eksperimentus, mums paiet 3 līdz 4 gadi. Tā tad ir nepieciešamas lielas cilvēku grupas, mikrobiologi, uh, uzvedības pētnieki un tā tālāk. Tā tad jūs varējāt ļoti labi redzēt, kā mēs no vienas molekulas nonākam pie uh, Uh, ļoti interesantiem pētījumiem, pētot viena veida šūnas, kas darbojas mūsu smadzenēs, un uh, var jums atļaut atcerēties daudz informācijas. Paldies! Paldies! Paldies nevien par jūsu eh, izrādīto deksmi, bet arī par šo autentiskumu, un mēs tā labāk varējām saprast, ko īsti ir iespējams paveikt šādās zinātniskās laboratorijās. Paldies! Vai mēs pateicoties šai metodei varētu garantēt to, ka kolēģi vienmēr atrod pareizo ceļu uz komitejas sanāksmu zāli? Nu, tas tikai tāds jociņš.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 Jordan Čižeļkundze, varbūt, ka mēs varētu mēģināt. Um uzdot jautājumus pēc iespējas lakoniskāk, lai uh, beigtu darbu laikā. Jordan Čižerkundz, lūdzu. Thank you very much. Thank you for interesting. Liels paldies, paldies par interesantajām prezentācijām. Es gribētu uzdot jautājumu Novotnī kundze. Jūs sacījāt, ka jūs gribētu, lai zinātnieku starpā vairāk būtu sieviešu, vairāk būtu zinātnieku no ārpuses, un lai tas e, nebūtu saistīts tikai ar dažām dalībvalstīm. Es paskatījos dokumentos, kurus mēs saņēmām pirms jūsu prezentā, kurus mēs saņēmām pirms jūsu prezentācijas, un es redzu, ka dažas dalībvalsts ir ļoti maz pārstāvētas, dažas vispār nav pārstāvētas. Jūs minējāt, ka jūs saskatāt, ka par tā iemeslu Eh, to jūsu pamatu pri, izcelības principu. Vai jūs varētu pastāstīt mazliet vairāk, vai jūs eh, izvērtējāt, ka mm, veicāt šo iemeslu izvērtējumu, kāpēc maz ir sieviešu, un kas mums būtu darāms eh, jūs skatījumā, lai vairāk, lai būtu arī zinātnieki kāds konkrēts valsts, kas līdz šim nav pārstāvēts. Jūs sacījāt, ka kalna galā vēl ir vieta. Būtu labi, ja mēs nezaudētu tādas izcilas plā, prātus no zināmā valstīm. Mūs ļoti augstu vērtē jūsu prezentācija, jo īpaši man iedvesmoja jūsu uh, secinājums, ka pēļu smadzenes darbojas tāpat kā cilvēku smadzenes. Angelika Līdena, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos pateikties par izcilajām prezentācijām. Es atvainojos, ka nebija pašā sākumā, jo citā komitejā bija balsojums, un tādēļ viskolēģi nevarēja ierasties uz šo pasākumu. Uh, Viens jautājums runājot par e, Eiropas pētniecības padomu. Es vēlējos jums e, izteikt komplimentu. Jūs esat patiešām spēruši milzīgus soļus uz priekšu. Vēlējos pavaicāt, kāda varētu būt nākotnes programma attīstība, jo mums noteikti vajadzētu. Uh, padomāt, eh, vai jūs eh, vairāk koncentrējaties uz atsevišķu zinātnieku projektiem, vai tomēr mēģināt eh, radīt tādus saskarsmes punktus. Un papildinot Jordāņu Cizeļu kundzes teikto, es domāju, ka ir jāveic analīze, cik daudzas valsts ir pieradi, piedalījušās grantu saņemšanā. Īstenībā šī analīze bija nu, tāda visai šokējoša, tā man satrauca. Uh, Protams, ka ir ļoti daudz izcili, izcili pētnieku, varbūt, ka daudz jau no viņiem ir devušies uz citām valstīm, jo tur ir vieglāk saņemt eh, finansējumu un tur darbojas universitātēs. Un, ja jūs varētu mums vēl sniegt tā tad papildus informāciju, kādēļ eh, jums šķiet, ka no daudzām valstīm ir ienācis pārāk maz uh, pieteikumu, uh, Domājams, ka uh, arī EIT uzskata šeit būtu iespējams uh, panākt augstāku procentu. Tālāk viens jautājums par EIT. Es lūkšu jūsu atvainošanos, ja kolēģi jau to vaicāja. Un, jā, nu, varbūt, ja mēs to biežāk dzirdēsim, tad mēs to labāk atcerēsimies. Atkārtošana zināšana māte. Vai ir jau konkrēti rezultāti, ko mums var piedāvāt Eiropas uh, tehnoloģiju un inovāciju institūts, un vai ir iespējams arī kaut ko uzlabot šī institūta struktūrā. Paldies! Diemžēl EIT pārstāvji jau ir devušies prom, saka priekšsēdētājs Kristiāns Ēlers tagad lūdzu. Paldies! Sākumā vēlējos uh, jūs uzteikt. Un, protams, mums vajadzētu kā deputātiem apdomāt visus šos priekšlikumus, bet man ir divi jautājumi. Es domāju, ka parlaments ir e, ļoti ieinteresēts jūsu darbībā, bet e, manām peļveidīgajām smadzenēm e, atmiņā ir palikuši tādi ķīviņi starp institūcijām, un es atceros, ka pētniecības padomē vajadzēja cīnīties par savu neatkarību. Mēs, protams, to atbalstījām. Tādēļ es vēlējos pavaicāt, cik neatkarīga ir Eiropas pētniecības padomas izpilda aģentūra, un ko mēs varētu darīt, lai jūs atbalstītu vēl vairāk. Otrs jautājums. <clears throat> vairākos uh, grēmijos, vairākos eh, semināros mēs esam runājuši par šo izcilības principu, tur bija daudz pretrunu, atceroties arī septīto izpētes pamatprogrammu, un esam arī salikuši citus akcentus. Mēs esam mēģinājuši arī mm, tā diferencēt uh, runājot par uh, šiem izpildu aģentūrām, mēs esam runājuši par zinātnisko un inovāciju uh, izcilību un mēģinot definēt, mēs vienmēr esam runājuši par to, ka galvenais kritērijs ir šī scientific excellence, jeb zinātnes izcilība. Un mēs uzskatām, ka šis, uh, šī prasība ir pietiekama loģiska un pamatota. Tas tēmā um, funding. Tālāk par finansējumu. Šeit esam iepazinušies ar tādu skalu, kuros, kuros teiksim, izcilības projektos ir izdots visvairāk finansējuma, un tagad šī skala vai līkne mēs redzam, ka tā atkal krīt uz leju izdevumu jomā, un kā mēs varētu garantēt pietiekam finansējumu un paaugstināt to. Es domāju, ka tas ir mūsu, nu varbūt tas nav mūsu pašmērķis, bet lai atvieglotu daudz tehniskus projekts, mums ir jāpiešķir vairāk finansējumu. Un tad, kad programmas beidzas, piemēram, divu gadu laikā ir šis augstākais līmenis un pēc tam atkal līkne tā strauji krīt uz leju, mums vajadzētu parūpēties par pietiekam labu secīgumu, jo tas būtu tikai loģiski. Paldies! Kavaljo kundze, lūdzu! Uh, you, Paldies priekšsādātāji, vēlētos pateikties kolēģiem par prezentācijām. Man ir priekšlikums. Es vēlētos jūsu viedokli par to dzirdēt. Veids, kā varbūt uzlabot veiksmes rādītāju 13,8% tomēr ir maz. Ir daudz labu priekšlikumu, kas tomēr nesaņem finansējumu. Viena lieta ir palielināt budžetu, jā, bet varētu uz brīvprātības principiem balstoties reģionu un dalībvalstis eh, varētu finansēt priekšlikumus, kas ir bijuši veiksmīgi, eh, nu, virs kaut kāda kvalitātes liekšņa, izmantojot struktūra fondus eh, vai kādus citus fondus. Protams, brīvprātīgi tas būtu jādara dalībvalstīm, bet uh, ja kāds to sāks darīt, tad pārējie arī negribēs uh, palikt iepakaļ. Tas būtu vienkārši veids, kā veidot uh, uh, programmēšanu Eiropas pētniecības telpu, jo reģioniem ir savas, uh, savu finanšu nosacījumu un tā tālāk, un galvenais ir šī vērtēšana Eiropas līmenī. Tas uzlabo konkurētspēju un tā būtu svīra, kas veicinātu izcilības pieaugumu Eiropā, un arī finansējums tika piesaistīts ne tikai reģionām, bet arī Eiropas līmenim. Tā kā šeit būtu jābūt un tādai tiešām pamatīgai komisijai, kas pati ir izcila ar ļoti stingriem atlases kritērijiem, un nevajadzētu uh, tērēt varbūt atsevišķu naudu par eh, kaut kādas žūrijas komisijas veidošanu. Bet jāiesaist reģioni, lai mēs varētu finansēt vairāk eh, Eiropas eh, līmeņa grantus nākotnē. Frau kolēģi Matijas. Matijas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties par prezentācijām. Novadnijas kundze atsaucās vienu punktu, to minēja arī citi kolēģi, un proti. Mēģinājums garantēt, ka ir vairāk veiksmīgu kandidātu no dalību valstīm, kas varbūt netīk, netiek pāri līdz citām. Eh, šis ir ārkārtīgi svarīgs mērķis, lai mēs panāktu lielāku konsekvenci un kohēziju šim projektam, jo mēs visi atzīstam, ka projekts ir labs, ka tas sasniedz tiešām labus rezultātus. Tā kā Eiropas pētniecības padomē šeit ir brīvas rokas, vēl tas jautāt, kādu veidu politiku vai stratēģiju jūs definējat, lai atrisinātu vai pārkāpšos šķēršļus. Viens no negatīviem elementiem, ko jūs cenšaties apiet, tāda šī nevienliecība. Madurēls kundze, lūdzu. Paldies. Izteicās jau virkni kolēģu. Savas grupas vārdā vēlos pateikties visiem runātājiem un uh, arī uh, uzteikt viņus par paveikto. Man ir pāris jautājumi, ja drīkst. Faktiski, es varbūt drīzāk gribētu izteikt dažas bāžas, nevis uzdot jautājumus. Vismaz novat, profesora novatnieji, jūs labi pazīstat pētniecību, jūs pazīstat akadēmiskās un zinātnieku aprindas, un mans jautājums ir, ko jūs un ko mūsu pētnieki domā? par šo ieskriešanās periodu. Tagad eh, beidzot ECR darbojas pilnībā. Vai jūs uzskatāt, ka mūsu zinātniskā sabiedrība uzskata, ka RC e uh, eh, saskan ar zinātnieku cerībām? Viedokļi ir dažādi. Varbūt ir kādi konkrēti skaitļi, ko jūs mums varētu pavēstīt. Es runāju par to, kā sabiedrība uztver jūsu darbu. Tālāk, uh, atsaucoties to, ko sacīja citi kolēģi. Jūs uh, minējat kādu faktu, jūs novotnīs kundze, piemēram. Ne visas dalība valstis ir uh, pilnībā izmantojušas iespējas, kas tām ir bijušas, un laikam ejot, tas var ietekmēt visu ERC darbību kopumā. Ja jūs apstieties, piemēram, uz entuziasmu līmeni zinātnieku aprindās, tad varbūt netraucējot attīstīties izcilībai, mums tomēr vajadzētu nodrošināt vienlīdzīgu ilgāku pieeju. Ir jābūt šai pamat filozofijai, ko mēs Eiropā vienmēr esam proponējuši, ka atšķirības un atpalicība ir jālikvidē. Nu, protams, man patika arī tas, ko jūs notnīs kundze teicāt par dzimumu līdztiesību. Bet es domāju, vairāk pūļu ir jāpieliek, lai uh, pārvarētu dažas tehnoloģiskas plaisas. Paldies, varbūt jūs varētu tagad atbildēt uz šiem uzdotajiem jautājumiem. Yes, I, I will. Jā, saka Nautnīs kundze. Man teica, ka jārunā šajā mikrofonā, tā arī darīšu. Vispirms atbildēšu uz to jautājumu, ko visvairāk no jums uzdeva Mēs arī esam pārliecināti, ka vislabākie talanti, zinātniskie talanti un prāti ir atrodami visā Eiropā. Un es vēlētos atgādināt eh, profesoru man iedzimusi Rumānijā un mācīsies eh, Rumānijā, un šobrīd viņa strādā Vācijā. Un, diemžēl, tā ir ar daudziem jauniešiem no šīm valstīm. Uh, you know, say your own personal reasons, but the reason... Uh, un uh, iemesli tam ir tādi, ja mēs pastamies uz korelāciju, cik šajās valstīs tiek uh, tērēts zinātniskai pētniecībai un attīstībai, kādā uh, stāvoklī ir universitātes. Tas ir cieši saistīts ar to, cik valsts tērē zinātnai. Uh, un arī faktiski stipendiāts skaits no tā lielā mērā ir atkarīgs. Un ja jaunieši pašmājās neatrod uh, apstākļu savam darbam, viņi balso ar kājām, viņi dodas uz vietām, kur viņi var atrast šīs te iespējas. Kaut kas ir jādara, un mēs to atkārtojam visiem, kas pie mums vēršas un runā par šiem jautājumiem. Mēs turēsimies pie izcilības principa, jo tā ir mūsu uh, misija finansēt izcilus pētniekus. Un tieši tādēļ tas ir ļoti rosinoši redzēt dažādas valsts, piemēram, viena liela valsts Polija, kas nesen ir izveidojusi aģentūru, kuras modelis līdzinās ERC, lai celtu līmeni un atlases procesu savā valstī, veidojot kaut ko līdzīgu atlasēji ERC grāntu iegūšanai, un tāpēc mēs domājam, ka šādas iniciatīvas nesīs augļus pēc zināma laika, un ja jaunieši redzēs labākus apstākļus pašmājās, atgriezīsies, ja vēlēsies. Otrakārt, Kavālio kundz uzdotais jautājums. Tas jau tiek darīts, ko jūs teicāt, bet pagaidām gan brīvprātīgi. Pēc eh, iesākuma grantu vai stipendiju saņemšanas visi tie, kas eh, tika uzaicināti uz intervijām, Eh, viņi jau ir sasnieguši tādu izcelības līmeni, ka faktiski mēs viņus ņēmām un arī finansējam. Taču ar laiku finansējumiem jāsāk nākt no valsts, un ir tāpēc, tā, ka daži var turpināt savu darbu, nevar. Tā kā lūk šī ir iniciatīva, ko valstīm vajadzētu paturēt prātā, jo tas ir veids, kā atbalstīt un papildināt un rosināt pētniekus, eh, atbalstīt, eh, valsts atbalstīt savus pētniekus. Par uh, eh, ERC neatkarību. Es jums vēlos formāli jums pateikties par sākotnēju atbalstu, ko saņēmām, par to, ka ir stiprināta mūsu neatkarība. Un es vēlētos atsaukties to, ko Matejs mums sacīja ka vairums Vītas Freibergas ziņojuma rekomendāciju ir ieviestas un vairumu ar atlikušiem strādā darba grupa. Un jūlijas sākumā jau būs kāds rīcības plāns. Tā kā pagātnē mums bija daudz dažādu tādu mm, neatrisināt jautājumu bet eh, ar izpildu aģentūru pašlaik beidos ļoti harmonisks attiecības, un mēs strādājam eh, uz vienu mērķi, un eh, daudz labāk strukturējam šīs problēmas, un attiecīgi darba grupā ar to visu tiks galā. Tad kāda lieta, kas man likās interesanti, jautājums par izcilību zinātnē un izcītību inovācijās. Jā, šeit ir atšķirība. Kurš tad vērtē šo izcilību? Runājot par zinātnisko pusi, atbild ir vienkārša, protams. Tas ir vienranga pārskats, jūs aicinat labākos zinātniekus šajā jomā, kas paši pārstāv vislielāko izcilību. Bet par inovācijām runājot, tur, protams, noteicies ir tirgus un sabiedrība, jo inovācija nozīmē to, ka ideja uh, ideju paņem tirgus, mm, tā pārsto, tā pārto procesā vai produktā, vai ja tā ir sociāla inovācija, tad eh, sabiedrība pie tās ķeras. Tā kā faktiski tie ir tie tiesneši, kas izvērtēs inovāciju izcilību. Maņiekungs arī vēlēs kaut ko, Maņiekundze kaut ko vēlēs pieminēt. Paldies, paldies. Es vēlējos teikt, ka Tad, kad es uh, ierados Rumānijā, no Rumānijas Vācijā, es īstenībā varēju pārlikt pāri diviem gadiem un varēja beigt augstskolu pār, kopā ar visiem pārējiem. Tādēļ es arī jūtos it kā parāda Rumānijai, vēlos viņiem dot kaut ko atpakaļ par to lielisko guvumu, ko tur esmu baudījusi. Jāņem vērā, ka jaunieši ierodas no Austrum Eiropas, viņi ir ļoti aktīvi, viņi grib iegūt zināšanas, protams, arī no Itālijas un Francijas, bet kāda ir problēma? Vairums no viņiem vairs neatgriežas dzimtenē. Jā, Mums kaut kas ir jādara, un, protams, ir jāparūpējas, lai izcelsmes valsts šos cilvēkus varētu pievilināt atkal atpakaļ. Viņi ir baudījuši ļoti labu izglītību Rietumē Eiropā, un viņiem taču ir jādod kaut kas atpakaļ savā dzimtenē. Un es biju ļoti pārsteigta Tad, kad nesen devos uz institūtu Budapeštā un manā pētniecības lauciņā ir tāds institūts Budapeštā, kas ir ļoti augsta līmeņa, vienkārši izcils, tas var konkurēt ar pilnīgi jebkuru labāko institūtu pasaulē un viņu, no viņu rindām nāk labākie zinātnieki. Viņi uh, pieprasa dažādas grantus, viņi darbojas, veids pētniecību un tas viss ir iespējams, bet, protams, ir jāprūpēs, lai šie cilvēki, kas ir tik labi izglītoti Eiropā, ASV, atgrieztos atpakaļ dzimtenē. Vācija tādā veidā ir zaudējuši ļoti daudz cilvēku, daudzi no viņiem devās uz ASV un negrib vairs nākt atpakaļ. Protams, Vācija cilvēkus mudina eh, piedalīties šādos pētniecības projektos, jo skaits joprojām nav apmierinošs, bet, protams, ir jāparūpēs, lai tie labi izglītotie cilvēki neaizplūst visu uz ārzemēm. Es tikai vēlētos piemetināt, saka otra runātāja, ka ir apmēram 4 līdz 5 studenti, eh, kas ir saņēmuši šos grantus, eh, arī doktordarbu rakstītāji un daudz no šīs naudas aiziet, lai izmaksātu algas. Daudz cilvēku ir baudījuši šī starptautisko izglītību. Un papildus tiem skaitļiem, ko es jums piedāvāju, jūs to varat pareizināt ar 4 līdz 5, un tie būs nākotnes jaunie izcilie zinātnieki, kas strādās kopīgi ar mūsu izvēlētajiem izcilajiem. Uh, cilvēkiem, un viņi varēs sadarboties patiešām. Um, Mums ir ļoti laba zinātnieku kopiena, tas ir mūsu spēks, mēs ļoti daudz esam pie tā strādājuši, mēs sadarbojamies ar zinātniekiem, ar zinātnieku kopienu, un viņi to ļoti augstu vērtē. Un mēs ceram, ka mēs sabiedrībai varēsim atdot, atgriezt šo bagātību, kas ir tikus investēta visos mūsos. Paldies! Bedanke mich herzlich! Paldies! Saka priekšsēdētājs. Jūs atkal mums sniedzāt ļoti daudz lakoniskas informācijas, kodolīgas informācijas. Tā bija arī iepriecinoša kundzes un kungi. Liels paldies jums par līdzdalību. Ļoti labi, ka kādreiz pie mums ierodas arī cilvēki no otrām barikāžu pusēm un stāst par to, ka ir jābūt arī šai atgriezniskai saiknei, lai mēs kaut ko uh, saņemam arī atpakaļ. Dāmas un kungi, tagad ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta. Jā, Es geht weiter in der Forschung. Un... Ja, turpināsim ar pētniecību. Tagad ķeramies pie 11. darba kārtības punkta - zaļā grāmata no problēmām uz iespējām virzību uz vienotu strateģiskos atvaru ES pētniecības un inovāciju finansējumam. Vārds Matieškundzei, lūdzu. It's your turn, if you want. Ja jūs, protams, vēlaties. Okay ja jūs nevēlaties runāt, arī ar to būsim viens prāts. Paldies, paldies, saka mm, runātāji. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es tomēr vēlētos izteikties un centīšos būt pēc iespējas lakoniskāka. durante esta tarde, eh, mas prende especificamente com o quadro. Īstenībā eh, mans uh, ziņojums ļoti labi sasaucas ar to, kas jau šajā pēcpusdienā izskanēja zālē - inovācijas zinātne, budžeta plāns, un man ir daži tādi vispārīgi komentāri, kuri bija pamatā uh, manam ziņojuma projektam. Tagad nevēlos uh, pārāk detalizēt visu izklāstīt. Vēlējos jau pašā sākumā pateikt, ka diskusijas ir uh, ļoti nozīmīgs. Mums ir jāņem vērā arī nākamā finanšu perspektīva. Jādomā par iespēju veidot jaunu finanšu ietvaru, kas ņems vērā zinātnes un inovāciju nepieciešamību Eiropā. Izpēte un inovācijas ir neatņēmama Eiropas pievienotās vērtības sastāvdaļa. Un Tas mūs nodarbina jau ilgāku laiku. Mēs vēlamies saprast, kādi pasākumi ir jāievieš, lai varētu piedāvāt šo taustāmo pievienoto vērtību. Un nav tikai viena staciņas, viena ceļa, pa kuru soļot. Mums ir daudz alternatīvu. Ko mēs piedāvājam šajā zaļajā grāmatā? Mēs piedāvājam pārstrukturizāciju. Mūsu rīcībā ir instrumenti, finansēšanas programmas, dažādi dalībnieki kā vēl trūkst. Mums ir jāizpilda, jāizlāpa esošie caurumi. Un tieši šī iemesla dēļ mums ir jāvienojas par jaunu virzību, par jaunu definīciju. kas ņem vērā parlamentā pieņemtos lēmumus. Protams, ir jābūt vienkāršotām procedūrām. Gan inovācija, gan izpētes jomā ir jārod kaut kādi starposma risinājumi, inovācijas savienība. Tie ir bijuši neskaitām ziņojumi, kas bija veltīti šai tēmai un varēja garantēt arī zinām secīgumu, lai mēs varētu izveidot kopīgas vadlīnijas Eiropas parlamentā, lai viss būtu tā saskaņoti. Ņemot vērā komisijas piedāvāto zaļo grāmatu, mēs vēlamies piedāvāt uh, finansēšanas ietvaru programmas, tālāk inovāciju un tehnoloģiju savienību un, protams, vairāk konkurētspējas. Tie ir trīs instrumenti, tālāk struktūra fondi, izglītības programmas, investīcijas izglītībā un zinātnē, mums jāpadomā varbūt par tādu jaunu pieeju, jaunas elpas iedvešanu visos šajos projektos, lai varētu tikt uh, vairākus soļus uz priekšu. Mēs nevēlamies visu aplūkot atsevišķi, visi šie projekti ir jāapvieno, uh, jā, jānoliek zem viena jumta, un, protams, tam ir nepieciešams arī attiecīgais finansiālais segums. Manuprāt, vajadzētu atcerēties to, ka mēs vienmēr esam mēģinājuši visu mērīt ar vienādu mērauklu. Universitātes, MVU um, mēs mēģinām pret visiem izmantot vienu un to pašu attieksmi, bet tā tas neies krastā. Mums ir jāizmanto, jāpakārto atšķirīgi instrumenti atšķirīgām mērķa auditorijām, ja tā var izteikties. Mums ir um, jāspēcina šis tās augtais. Uh, šī tās augtā Eiropas pievienotā vērtība. Mums ir arī jāpadziļina zināmas struktūras. Es esmu jau izteikusi zināms priekšlikums šajā kontekstā, un mēs mēģinājām atrast tādas uh, kopīgas līnijas. Protams, ir vēl jāatbild uz vairākiem jautājumiem. Zaļā grāmata ir pakļauta milzīgiem izaicinājumiem - izcilības centri, konkurētspēja, un ir vēl jāuzdod vairāki papildus jautājumi. Ja mēs runājam par e, izcilības pētniecību, par orientētu pētniecību, tam ir nepieciešama papildus līdzekļi, kā mēs vēlamies sasniegt šo izcilību. Protams, mēs varam izvirzīt kaut kādas kandidatūras, aizpildīt veidlapas, bet priekšlikumiem ir jābūt pietiekami pamatotiem. Protams, ir jābūt mērtiecīgiem, orientētiem uz rezultātu sasniegšanu. Ja jūs veicat pētniecību vai kāds pētnieks darbojas laboratorijā, protams, viņš vēlas saņemt atzinību un uh, šo pētījumu rezultātu zināmā mērā var uzskatīt par preci, par produktu, kas radies pētniecības rezultātā. Finanšu krīzes eh, laikos eh, parādās lielākas atšķirības starp dažādām tautsaimniecībām, bet mums kļūst aizvien skaidrāk, ko nozīmē šis Eiropas kohēzijas projekts. Ir jādara vēl ļoti daudz lietas labā. Proti, mums ir jānošķir dažādi instrumenti no kohēzijas fonda, jo tas nav viens un tas pats. Ir jābūt šai šķirtnei starp dažādiem instrumentiem. Mēs nedrīkstam visu uh, samest vienā katlā. Mums uh, tajā pašā laikā ir jācīnās pret pastāvošajām problēmām, proti resursu apgūšana. 50% no stipendijām, no grantiem tiek piešķirti tikai vieniem un tiem pašiem institūtiem. Mūsdien Eiropā ir jāpiešķir vairāk līdzekļu tiem reģioniem un dalību valstīm, kas eh, atrodas neizdevīgākā situācijā. Nu jā, tās ir dienvidu dalību valstis un tās dalību valstis, kas atrodas Austrum Eiropā. Tas visiem ir zināms. Protams, ir jāņem vērā katras dalību valsts atšķirības un īpatnības. Bieži vien tas ir ļoti grūti. Protams, mēs to varētu aplūkot vēl detalizētāk, bet savā ziņojumā es mēģināju aplūkot visas šīs trīs jomas - zinātni, izpēti, inovācijas un ja mēs runājam par inovāciju, kas ir sociālās inovācijas, kas ir tās inovācijas, kas ir vairāk ar tādu ekonomisku raksturu orientētas uz tirgu. Šī pirmā pakāpe ir kapacitāšu izbūve un infrastruktūra. Mums ir nepieciešama sava budžeta pozīcija tādiem milzīgiem projektiem, kā piemēram ITER, Galileo un citiem. Un tie varbūt e, pat ir plašāki vai mm, e, padara plašākas šīs pamatprogrammas robežas. Ir jābūt arī uh, kredītiem, ir jābūt papildus finansējumam. Un ir arī pro, atbalsts lielajiem projektiem, bet ir tāpat jārod atbalsts mazāk mēroga projektiem, kam nav tāda vēriena. Finanšu instrumenti. bieži vien ir ļoti mērķorientēti, mērķiecīgi. Otrā pakāpe pastāvošā potenciāla izmantošana un konsolidācija. Pastāv pamatprogramma, mēs arī varam izvērtēt veikto izpēti, un mums ir nepieciešams vēl pietiekami daudz laika, lai varētu veikt starpdisciplināro izpēti un Eiropas pētniecības padome ļoti labi darbojas vairākās disciplīnās, radot šo saskarsmi, saskarsmes punktus, lai vairāku disciplīnu jomu speciālisti varētu tikties un pilnībā izsmelt šo esošo potenciālu, un tā vieglāk būtu piesaistīt arī finansējumu, kas uh, tiktu piešķirts kā stipendijas un granti. Nu jā, bija Mārijas Kirī projekts, un mums ir jārada arī vairāk mobilitātes, un ir jārada nepieciešamie priekšnosacījumi, lai vairāk sieviešu varētu piedalīties izpētē un inovācijās. Tātad tā ir izpētes sociālā dimensija, kas bieži vien tiek nepelnītā aizmirsta. Trešais līmenis. Tas ir priekšlikums, kas ir vairāk saistīts ar tirgu un e, virzības kopīgiem mērķiem. Jārunā tieši par e, maziem vidējiem uzņēmumiem, kas attīsta jaunus ražojumus un pakalpojumus. Tie ir vēl nepietiekami pārstāvēti un jāsaprot, ka MVU bieži vien ir tādā sēdieniešu lomā, ja runājam par finansējumu piešķiršanu. Tādēļ es piedāvāju radīt jaunu finanšu instrumentu, kas varētu uh, piešķirt finansējumu MVU. Tas varē, tā varētu būt tāda Eiropas līmeņa banka, kas piešķirt aizdevumus pētniecībai, dažādiem zinātniskiem projektiem MVU, lai mazie vidē uzņēmumi varētu tā tad uh, zelt un plaukt. Jo tieši MBU veido ļoti būtisku uzņēmumu sastāvdaļu Eiropas Savienībā. Tas ir uzņēmēja darbības mugurkauls, ja jūs tā vēlaties. Bet, diemžēl, šis mugurkauls netiek pietiekami finansēts. Bet tajā pašā laikā MVU ir uh, radījuši ļoti lielu ieguldījumu ESV rūpniecības, uh, ES rūpniecības attīstībā. Protams, inovācijas rodas pateicoties izpētēji, bet ir jābūt tādai izpētēji, kas ir orientēta uz tīrgu. Tātad ir jābūt eh, projektiem, ko kāds arī vēlas iegādāties. Nevis pētniecībai, pētniecības pēc. Mums ir jāinformē sabiedrību, mums ir jānošķir starp dažādām precēm, produktiem, pakalpojumiem, kas kalpo sociāliem mērķiem un eh, kas ir vairāk eh, vērsti tieši uz tirgu. Es vēlējos uh, to visu kolēģiem izklāstīt, un, protams, ja jums ir jautājumi, uz tiem atbildēšu ar lielāko prieku. Es domāju, tas ir tikai ceļš, kuru sākumā atrodamies. Uh, atrodamies pie starta līnijas, bet eh, mums vēl ir jānoskrien viss eh, maršruts, lai varētu nonākt līdz inovācijām un izpētē par visiem 100%. Paldies, saka priekšsēdētājs. Pie mums ir ieradies Smīca kungs, ģenerāldirektors. Nu, bieži vien mēs jūs klātbūtni uztveram kā pašsaprotam, bet tā tas nebūtu nav. Un ļoti liels prieks, ka jūs esat ieradies pie mums. Un tagad Ēlera kungs lūdzu. Paldies! Es nevēlējos tagad uh, sākt ar uh, pateicības izteikšanu mūsu referentei, bet īstenībā vēlējos viņai pateikties no visas sirds tā ļoti pamatīgi, neskatoties uz to, ka šeit ir arī uh, viedokļa atšķirības, uh, vairākas ideoloģijas, tomēr doma apmaiņa ar mūsu referenti bija ļoti vērtīga un auglīga. Tas ir ļoti labs un arī tāds vietas ziņojuma projekts, ko viņi mums šodien piedāvā izskatīšanai. Man ir tikai dažas tādas papildinošas piezīmes. Pirmkārt, kādu signālu mēs vēlamies raidīt ar šo zaļo grāmatu? Protams, eh, tad, kad zaļā grāmata ieraudzīs dienas gaismu, eh, notiks arī pārunas par eh, daudzgadu finanšu plānu, un mums ir jāsaprot, kāda būs mūsu argumentācija. Tieši tādēļ vajadzētu atgādināt gan komisijai, gan arī padomēji, ka Zaļajā grāmatā ir prasība piešķirt budžetu un dubultot budžetu, kas atvēlēts uh, izpētes pamatprogrammai. Es domāju, vēstījums ir nepārprotams. Un viens no centrālajiem uzdevumiem, pie kura strādājām, ir tāds, ka zaļajā grāmatā tiek atkārtoti uzsvērts. Pirms mēs vispār runājam par jaunu izpētes pamatprogrammu, ir jāatceras vienkāršošanas princips. Īsnībā tas ir pats galvenais princips, eh, pie kura pieturēties pirms vispār uzsākam kaut kādas diskusijas par jaunu izpētes pamatprogrammu. Ko vēl es jums vēlējos paziņot? Ja mēs runājam par tādu, kā, tem, par tādu tēmatu kā MVU, Mums ir jāatceras, kādi meli joprojām vai stereotipi šeit pastāv. Ņemot vērā pašreizējo MVU definīciju, kur tiek runāts par visiem MVU tā ļoti vispārīgi un par to vietu, ko šie uzņēmumi ieņem statistikā, tas viss rada tikai statistikas daļu, bet tad, kad programmas uh, tiek reāli apgūtas, tad nemaz MVU nav tādi teicamnieki. Jo, piemēram, uzņēmums varbūt ir par mazu un tādi vidējie uzņēmumi, kas ir ļoti efektīvi apgūstot inovācijas un piedāvājot tās piedāvāt inovatīvas produkts un ražojums īstenībā būtu jāizņem no šī MVU aptvēruma. Mums, protams, ir jārod risinājums un ir arī šī risku dalīšanas iekārta vai risku dalīšanas instruments. Parlamentam vienmēr ir bijusi tāda instrumentāla pieeja, ko tas ir arī uh, atkārtoti uzsvēris, bet šis risku dalīšanas instruments var piešķirt grantus nevien lielajiem uzņēmumiem, nē, mums ir jārunā par diferencētu pieeju. Šī jaunā finansēšanas forma var būt piemērota arī mazākiem uzdevu, uzņēmumiem Un vajadzētu jebkurā gadījumā izvairīties no pārpratumiem. Tātad ar šo instrumentu var finansēt vispār uzņēmēju darbību kopumā un arī mazākos uzņēmumus. Un visbeidzot, domāju, ka ar komisiju mēs zināmā mērā esam vienisprātis, bet šeit līdz šim ir ticis eh, definēts tas, ko komisija ir formulējusi zaļajā grāmatā Es zinu, ka komisijā joprojām tiek domāts par šiem jautājumiem, un varbūt pats būtiskākais ir pirmām kārtām tieši inovācija jautājums, un mēs, protams, esam gatavi atbalstīt tieši šo virzību, bet varbūt vajadzētu skaidri definēt, pie kā tas īsti novedīs. Jo runājot par uh, Eiropas pētniecības eh, institūtu eh, ir jābūt zinātniskajai izcilībai, tātad piešķirot finansējumu projektiem, vai mēs runājam par zinātnisku izcilību vai par inovatīvu izcilību. Un ko tas viss īsti nozīmē, ko mēs ar to saprotam? Runājot par dažādu programmu apkopošanu vienā lielā programmā, kā to reāli paveikt, mēs uzskatām, ka tas ir ļoti drastisks solis. Tātad eh, šī pārēja, varbūt tam ir jābūt pat lēcienam pārējot no uh, septītās pamatprogrammas uz astoto pamatprogrammu. Mums ir jādomā par to, ka nevarētu apšaubīt pētniecības lomu kā tādu. Tie ir būtiskākie jautājumi, kas attiecas uz izpētes pamatprogrammu un. Uh, tādu kopīgu pētniecību veicot, to nevajadzētu apšaubīt, un tas varētu apšaubīt vispār visu sadarbības programmu eksistenci. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, ir sagatavots ļoti labs ziņojuma projekts, tas eh, palīdzēs arī labāk eh, organizēt mūsu diskusijas, runājot arī par budžetu pieņemšanu, mums vajadzētu septembrī e, pateikt to svarīgāko, un e, tagad jau mēs varam šeit veikt kaut kādu diferenciāciju. Es uzskatu, ka parlamentam ir jābūt saliedētam, jo tad, kad lēmām par e, septīto pamatprogrammu, tad bijām ļoti vāji savās pozīcijās. Es ceru, ka tagad mēs šādu kļūdu neatļaus, neatļausimies. No tautas partijas puses mēs kopīgi ar kolēģiem no sociālistu grupas runājam par šo ceļu uz izcilību, Stairway to Excellence, un mēs runājam par to, ka arī jaunajām dalību valstīm vajadzētu atvieglot piekļuvi šādiem projektiem. Protams, te tiek runāts par to, ka mēs vēlamies uh, ieviest pēc iespējas vairāk izcilības, veidot šos uh, izcilības uh, centrus un pudurus, bet nevajadzētu aizcirst vārtus jauno valstu degunu priekšā. Protams, šis ekscelences, jeb izcilības kritērijs vienmēr būs noteicošais. Mēs nedrīkstam no tā atkāpties, jo tas tad varēs apšaubīt principus kā tādus, bet ir jābūt arī kompromisiem, un mums jābūt pietiekam piesardzīgiem. Mēs vēlamies veicināt izcilību 12 jaunajās dalību valstīs, bet mēs, protams, nevēlamies pamatprogrammu pārveidot par kohēzijas programmu. To vēlējos atgādināt. Tas ir viens no galvenajiem principiem, proti izcilība. Mēs nevaram izveidot uh, izpētes pamatprogrammu par kohēzijas pamatprogrammu. Mums ir jābūt uh, konkurēt spējīgiem starptautiskā līmenī, un kohēzija šeit, uh, kohēzija šeit nav ko meklēt. Mums ir jākonkurē ar Āziju un uh, Ameriku un citām valstīm. Protams, izcelība ir viens no galvenajiem postulātiem, kas ir jā, jāceras arī šajā zaļajā grāmatā, izsakot konkrētus priekšlikumus, lai mēs visi varētu uh, izkristalizēt savu kopīgo pozīciju un uzstāties kā nevis kā 15 uh, valstu Eiropas Savienība, bet kā 27 valstu Savienība, vienmēr paturot prātā to, ka mums uh, rūp izpēte un inovācijas Eiropas Savienībā, un to atcerēsimies arī G8. Fortas kundze, lūdzu tagad. Liels paldies! Es tiešām gribētu jums pateikties par jūsu lielisko darbu. Jūs esat īstenojis ļoti plašu uh, pētījumu un tā tiešām ir uzskatām par inovāciju. Nu, ātrs komentārs uz uh, nesen izskanējušajām domām. Es vēl ar vienu esmu ārkārtīgi uh, vilusies saistībā ar visu to darbu, ko mēs kopā ar Kavalu strādājām, kad mēs strādājām pie Kavaljo kundzes ziņoja. To parlaments vienbalsīgi atbalstīja un tomēr komisija to neņēma vērā. Es tiešām celu, ceru, ka tas darbs, ko mēs tagad darām, no komisijas puses tiks ņemts vērā. Jo patiesībā ļoti reti, ka eh, gadās tā, ka lēmums Eiropas parlamentā ir vienbalsīgs. Četriem pieciem gadās nepareizo podziņu nospiest balsošanas ierīcē. Un mums jānodrošina, ka nauda dodas pareizajā virzienā, pareizajā vietā un nevis eh, tajās iestādēs, kur kādam ir jāizpilda visādas veidlapas. Nebūtu vēlams arī, ka nauda tiek izšķērdēta nepareizajās jomās. Mm. Nu, daži komentāri izskatot šo ziņojumu. Mēs par to jau esam runājuši. Mums ir mērķis. Patiesībā Mūsu mērķis nav palielināt eh, tēriņus eh, pētniecībai un attīstībai par 3%. Patiesībā mūsu mērķis vienkārši uzlabot šo jomu, divu, mērķi, divu apsvērumu dēļ vispirms uzlabot izaugsmi un arī ekonomiku un arī radīt darba vietas. Un otrkārt Uh, atrisināt tos izaicinājumus, stāties pretī tiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies mēs un arī nākošās paudzes. Bet patiesībā mērķis nav vienkārši palielināt tēriņus. Bet, kad es runāju ar pētniekiem un zinātniekiem, tad Viņa saka, ka sekmes ir gūts tai ziņā, ka šī sadarbība ne tikai valstu ziņā, bet arī uh, dažādās rūpniecības nozarēs ar privāti, iesaistīt, privāti iesaistītajām pusēm un valsts pusēm uh, izpaužas tā, ka arī eiro uh, savu vērtību ar vienu palielina. Mēs daudz esam runājuši par MVU, jā, Mums ir svarīgi stiprināt MVU, taču neaizmirsīsim arī to, ka mēs nedrīkstam likt sprunguļus ceļā lielajiem uzņēmumiem. Ja jūs viņiem traucējat, tad dariet to pamatoti. Taču mēs negribam vienkārši arī ieguldījumu šajos uzņēmumos aizkavēt. Un vēl viena lieta, kad es runāju ar MVU, tad viņi secina, ka no šiem sadarbības projektiem viņiem labums ir tas, ka viņi var iziet, tā sakot, uz dziļākos ūdeņos, un arī tas ir svarīgi. Izcilība. Jā, es uzskatu, ka ERC e, prezentācijā jūs pilnīgi skaidri norādījāt uz to, ka mums ir jākoncentrējas uz izcilību, jo citādi mēs nevarēsim e, stāties priekšā izaicinājumiem. Uh, Un, protams, mums ir jāiedrošina cilvēki kļūt izciliem, jauniešus un citādu vecumu cilvēkus no dažādām valstīm un arī iespējams no mazāk attīstītiem reģioniem. Es domāju, ka šeit svarīgi, svarīgi ir saikne ar struktūrālajiem un kohēzijas fondiem. Jo turīgākas valstis jo vairāk tās izmanto kohēzijas un struktūrālos fondus. Patiesībā, e, jo vairāk viņas var izmantot šos fondus, jo mazāk viņas e, finansē šīs programmas. Tātad mums tiešām ir jāpatur šī fokusēšanās uz izcilību, un mums jāpanāk, lai nauda darbojas, tā sakot, inteliģentāk, jo īpaši šajos ekonomiskos apstākļos, un tas attiec ar arī uz ES fondu izmantojumu. Un augstu vērtēja arī jūsu ierosinājumu par, tā sakot, amortizētajiem maigajiem aizņēmumiem. Uh, Slight, slightly jumping, jumping. Nu, varbūt es te mazliet tā uh, nehronoloģiskēju jūsu ziņojumā. Es saprotu, ka ir jāatbalsta jaunie zinātnieki, Bet es arī, mums arī jāsaprot, ka mēs dzīvojam laikā, kad tiek sagaidīts, ka visi strādās ilgāk, tātad arī vecāka atgājuma cilvēki turpina savu darbu. Tāpēc mums ir e, ļoti uzmanīgi jāizvēlas e, savi vārdi, ja mēs te runājam par jaunajiem, un te varētu domāt, ka vecāka atgājuma cilvēki vienkārši te tiek e, izslēgti, atstāti ārpus. Un te es vēl gribētu sacīt kaut ko komisijai, jo es zinu, ka tā mūsos klausās dažas e, klauzulas ziņojuma beigās, 25. klauzula, 25. punkts. 22, e, 25, tur ir runa par sadarbības e, programmām, kas jāpatur kā prioritātes, tad arī līdzsvaru jautājums un arī projektu no augšas uz leju, to mēs arī pieminējam ECR sakarā. Un 28. punktā mēs runājam par starptautisko sadarbību, kur tā iespējam. Bet tur ir jāiekļauj šis, šis eh, teksts, vai appropriate, eh, kur nepieciešams. Uh, Vēl es varētu ierosināt kādu grozījumu 15. punktā. Really do... Mēs tiešām mēģinām veicināt zinātnieku karjeras. Un te jūs uh, lietojat tādas vārdas, kur īsti nevar saprast, par ko mēs te runājam. Mēs gribam vienkārši saprast, kāpēc zinātniekiem ir kārdinājums doties prom no Eiropas, jo tieši tas notiek ar mūsu augstākās klases zinātniekiem. Viņi dodas uz ASV, uz Ķīnu un tā tālāk. Tātad mums ir jāsaprot, kāpēc viņi tā dara un kā mēs varam panākt to, ka mūsu zinātniekiem ir tās iespējas un tā elastība, kas viņus iedrošinātu palikt, palikt Eiropā. Un te nav runa tikai par, eh, par šo veco frāzi precarious workers, nestabila darba veicēji. Jo patiesībā, ja situācija ir tāda, tad tiešām šim cilvēkam ir vēl mazāk iespēja palikt savā darba vietā. Skaidrs, ka mēs eh, sadarbības gaisotnē vēl strādāsim pie, pie šī ziņojuma, un es ceru, ka mūsos ieklausīsies. Paldies! Paldies, Jērs Madurēr, Kulundze, lūdzu. Gracias, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu uzteikt Matijas kundzes darbu. Paldies par jūsu darbu un jūsu paskaidrojumiem. Es gribētu te nedaudz pakomentēt. Būtībā es vienkārši piebilstu komentārus eh, tiem, kas jau šeit izskanēja. Būtībā es atbalstu izskanējušās idejas. Vispirms runājot par finansējumu kad mēs runājam par jauno kopīgo stratēģisko ietvaru finansējumam, tad mums ir jāizšķiras, ko mēs e, turpināsim ekonomiskās atkopšanās ziņā un kāds tad būs sociālais modelis ja mēs gribam iet pa šo ceļu, tad mums ir jāpalielina uh, finansējums pētījumiem, un tad mums jānodrošina, ka mēs rodam uh, jaunu finansējumu. Tad nebūtu, nav runa vienkārši par uh, finansējumu pārnes no vienas kategorijas uz citu. Mums ir jāiezīmē jauni līdzekļi mūsu budžetā, lai tie tad būtu paredzēti šādu veidu politikām. Tikai šādi rīkojoties, mēs varam tālāk apspriest nākošo pamatī programmu un sadarbību ar citām ES programmām. Es domāju, ka Matijas kundze to ir skaidri paudusi, un arī citi tā izteicās, un mūsu komitejai tiešām visām grupām vajadzētu atbalstīt šo ideju. Un vēl daži komentāri par eh, nākošās pamatprogrammas eh, struktūru, kādu mēs to gribētu redzēt. Izteikšos skaidri, mēs vēlamies, lai pamatprogrammai būtu plašāka, atvērtāka struktūra, lai tā nebūtu tik disciplinēta, disciplinējoša. Tai jāparedz eh, lielāks atvērums priekšlikumiem virzienā no lejas uz augšu. Tiem jābūt zinātniekiem pašiem, kas var nākt klajā ar ierosinājumiem, ar konkrētiem jautājumiem, kas būtu jārisina. Es domāju, mums šeit būtu jāpārskata un jāuzlabo MVU līdzdalība līdz šim eh, šiem 15% līdzdalības. Eh, tie bija 15% un tagad tas būtu eh, jāpatur, pat jāpalielina. Te vēl ir daudz darāms arī jauno ideju pārbaudē. Kā jau sacīja arī citi, mums būtu jānāk klajā ar tādu struktūru, kas nodrošina instīvu riska kapitālam. Te jābūt instīvām pārobežu riska kapitālam un vēl papildu uh, ieguldījumiem no Eiropas fondiem. Mēs dzirdējam, ka te arī uh, ir uh, idejas par uh, turpmāku šīs programmas vienkāršošanu, tik pieminēta arī caurskatāmība, kopējie noteikumi, vienot noteikumi, lai šī programma, šī tās procedūras nebūtu tik sarežģītas un laika prasošas. Runājot par sadarbības programmu, mums tā būtu jāstiprina. Taču tā būtu jāpievērš uzmanība arī pamat pētniecībai, iespējai attīstīt projektus bez konkrēti definētām tēmām. Un tagad runājot par ERC, mēs jau to sacījām šī iestādes pārstāvjiem. Mums, protams, ir jāuzstājas uz izcilību, taču tai pašā reiz, tai pašā laikā mums ir jānodrošina tas, ka visu dalību valstu zinātnieki saņem finansējumu no ERC citādi. Mēs uh, radīsim tādu situāciju, ka liela daļa zinātnieku vispār būs vienaldzīga pret šādām institīvām. Te mums arī ir jāizskata iespējas uzlabot ar mobilitāti saistītās eh, aktivitātes, jo īpaši attiecībā uz industriju. Mums ir eh, jāpalielina struktūra fonda izmantojums jaunām infrastruktūrām un jāparādz pieeja infrastruktūrai visai zinātnieku kopienai, un tas, protams, ietver arī starptautiskās sadarbības veicināšanu. Un visbeidzot, mēs vēlētos, lai nākošajā pamatprogrammā tiktu iekļaut arī pētniecības un inovācijas sociālā puse tā jābūt ir kā tādai saurviju tēmai. Nu, tas arī būtu viss no manas. Paldies. Mich, Frau Kavaljo. Paldies, Kavaljo kundze, lūdzu. Uh, thank you, uh, President. Paldies, priekšstādātāji. Iesākumā gribētu pa pateikties un uzteikt Maris Matijas par viņu ļoti, viņas ļoti labo ziņojumu. Un, uh, daudz kolēģi jau arī pateica uh, tos komentārus, ko es būtu sacījusi. Es tikai gribēju vēl piebilst pāris lietas. Man uh, šita jo īpaši interesanta šī Marijas Matijas piedāvātā struktūra. Uh, manā skatījumā e, te galvenokārt ir jāuzsver e, tirgus un inovācijas. Un runājot par finansējumu, es gribētu iekļaut jaunu koncepciju, kas arī uh, atainojas šūre ziņojumā. Tas bija viens no kompromisa uh, grozījumiem, par kuras ar šodien tika balsots pozitīvi, tātad pieprasīt uh, stingrāku pētniecības finansējumu uzraudzību Eiropas līmenī. Tātad mēs tagad iestājāmies par ekonomisko pārvaldību, mums jāparaugās uz šo modeli un uz to, kā tas atainojas finansējumā zinātnē, pētī, pētniecībai. Mums jānodrošina tas, ka dalībvalstis eh, dod savu ārtavu eh, pētījumu finansēšanā. Te mēs daudz runājām par, eh, soc, par struktūru fondu izvei, izmantojumu. Un tas lielā mērā atkarīgs no dalībās prioritātēm, un to varētu iekļaut šajā stingrākā pētniecības eh, pārvaldības modelī. Tad mēs te varētu eh, iekļaut to, kas jau garīgas kundzes, kunga ziņojumā, šūra ziņojumā bija iekļauts. Es katrā ziņā varu tikai uzteikt šīs pamatprogrammas izcelšanu šeit ziņojumā nav nekas sīkāk izklāstīts tā apjoma ierobežojuma dēļ, bet eh, te arī būs eh, rekomendācijas un grozījumi par uh, vienkāršošana, kas vēl no komisijas puses netika īstenot. Un tad mums šajos grozījumos arī būtu skaidri jādara zināms, ka vienkāršošana nenozīmē, ka mēs vienādi attiecamies pret dažādu veidu iestādēm, piemēram, universitātes un MVU. Tad tie būtu mani sākotnējie komentāri, jo pārējie jau pateica man kolēģi. Paldies! One more, please. Dank u wel, voorzitter. Mērķis kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Matijas kundzei, par šo ambiciozo darbu, par pirmo uzmetumu. Mēs kādreiz strādājām arī pie ziņojuma par Inovāciju Savienību, un daudz kas no uh, iepriekšējā ziņojuma domu graudiem ir atrodams arī šajā ziņojumā. Tas ir ļoti jauki. Es redzu, ka komisija ir pārņēmusi arī daudzas no mūsu atziņām. Liels paldies komisijai par to. Tālāk runājot par vienas pieturas aģentūru, lai vienkāršotu piekļuvu programmām, būtu, tā būtu laba doma. Es piekrītu kolēģiem, ka vienkāršošana. Uh, Un defragmentizācija ir ļoti būtiski principi, lai varētu uh, nu, īstenot šādas izpētes programmas. Tam visam jākļūst vienkāršākam. Tas, kas šeit ir iekļauts vienas pieturas aģentūras, man šķiet uzteikšanas vērts fakts, un tāpat tas fakts ka inovācijas nevienmēr nozīmē tikai tehnoloģijas. Mēs varam runāt arī par uh, sociālu līmeņa vai citu veidu inovācijām. Un šeit tiek veikts arī tāds mēģinājums integrēt uh, inovāciju un uh, zinātnes politiku, to visu integrēt arī citās programmās. Un te ir skaidra mērtiecība uz virzību uz rezultātu, un, protams, tas ir ļoti liels sabiedrisks izaicinājums. Un komisija šeit ir iekļāvus arī kādu ļoti būtisku elementu, kas ir tūs manai sirdī, proti pilsoņu iesaisti. Uh, Ja šie rezultāti netiks izmantoti tirgu un ja pilsoņi netiks iesaistīti inovāciju procesā, tad mēs nevarēsim gūt panākums, jo inovācijas mums ir tā veiksmīgi jāpārdod tirgu un par to pareizību jāpārliecina arī pilsoņi tālāk. tās ambīcijas, kas izskanēja dubultot budžetu, kas ir atvēlēts izpējas pamatprogrammai, ir pietiekami pamatotas, bet Mēs varam uz to tiekties, bet katrs zina, ka tas, nu, pagaidām mēs nepiedzīvojam tos izdevīgākos brīžus, izdevīgāko laiku, lai pieprasītu šādu budžeta dubultošanu. Es, protams, no visas sirds atbalstu šādu pieeju, ka ir jā investē vairāk naudas uh, inovācijās un izpētē, bet Kas tad notiks, ja mēs nesaņemsim šo dubulto budžetu? Mums vajadzētu padomāt, kādas ir alternatīvas, kurus projekts atbalstīt un kurus nē. Es labprāt vēlētos par to vēl parunāties ar kolēģiem un cerams, ka uh, mēs varēsim arī sarunu procesā gūt kaut kādas atziņas. Tālāk, uh, nu, no kurienes nāks šī nauda? Protams, ja mēs atradīsim atbildus uz šo jautājumu, tad problēmu skaits samazināsies. Marīsa Matiesa arī skaidri un gaiši pateica, ka ir jābūt uz uzticību balstītāju pieejai, tā ir mūsu uh, galvenā rūpe, protams, ir jārunā arī par eh, risku uzņemšanos, lai kaut ko radītu, ir jāuzņemās arī riski, jā, jāmodina ziņkāri, tas ir tikai loģiski, un ir jābūt līdzsvaram starp tādiem maziem, eh, gan top-down, gan bottom-up projektiem, un es varu piekrist kolēģiem, ka mazie un vidējie uzņēmumi mums ir vairāk jāiesaist šajā procesā un tādā veidā ir jāveic arī diversifikācija, jo pilnīgi visus mazos un vidējos uzņēmumus nevaram mest pār vienu kārti, ja jūs tā vēlaties, tiem ir katram sava asins grupa, savas konkrētas iezīmes, tātad vienkārši pateikt MVU un punkts, nu tas neies cauri. Uh, Vēl man ir vairāk jautājumi, bet varbūt, ka referents kundze varēs uz tiem rast pareizās atbildes. Mēs lūdzām komisiju piešķirt vairāk naudas šai risku dalīšanas finanšu iestādei un paaugstināt 1 miljardu līdz 5 miljardiem. Uh, Protams, mēs vēlamies, lai būtu uh, lielāka riska kapitāla sadaļa. Ko referente domā šajā saistībā? Jo mums ir izpēta, mums ir inovācijas, un arī abos dokumentos mēs esam konstatējuši, ka nevienmēr uh, tas ir viens un tas pats, ka starp šiem abiem principiem var likt vienādības zīmu un ka viens izriet no otra. Es ar nepacietību gaidu nākamās diskusijas un jāsaprot, ka inovācijai ir nepieciešama cita virzība, cita vadība, kā izpētēji, bet, bet tie ir principi, kas ir nepieciešami abām jomām. Lūdzu, Ēlēr kungs, jā, es vēlējos piemetināt tikai vienu teikumu, jo to nedrīkstam aizmirst zaļajā grāmatā. Uh, bija teikts, ka lieliem projektiem ir jātiek izņemtiem no nākamās izpētes pamatprogrammas. Mums bija viena sagrāva pēc otras, jo septītajā pamatprogrammā mēs bijām gatavi in integrēt vairākas programmas Eh, ko nebija iespējams eh, finansēt no izpētes pamatprogrammas numur 7. Jā, šie milzīgie izpētes programmi, piemēram, ITER un Galileo, nu tos vairs nav iespējams ar mm, eh, pamatprogrammas palīdzību finansēt. Un mēs tā tad jau nolēmjām neveiksmē šos projekts jau pašā sākumā. Tur bija sept 700 miljoni ITER vai GMS un uh, Galileo, un kur tad mēs šo naudu uh, ņemsim, ja mēs uh, paredzam, ja mēs neparedzam pietiekam daudz finansējumu šīm programmām jau sākumā, tad laika gaitā, kad projekti jau tiek attīstīti, pēkšņi pietrūkst finansējumu un tie teorētiski var vienkārši um, ciest neveiksmi vai uh, to mm, izbūves laiks tiek pagarināts tieši trūkstošā finansējuma dēļ. Tātad mēs nevaram uh, jau esošus projektus mm, finansēt tādā veidā. Paldies, tagad došu vārdu ģenerāla direktora kungam, kas ļoti pacietīgi klausies, protams, ja viņš vēlas kaut ko teikt. Smits. Tas... Smits kungs. Roļ, findank. Paldies, priekšādētā kungs, tas ļoti jauk no jums. Uh, Sveicināti, vēlētos arī no savas puses apsveikt referenti par šo lielisko uh, ziņojumu projektu. Tas ir skaidrs, tas ir par lietu. Un tas arī principā balstās arī uz audita ziņojumu un arī uz Kalvaljo kundzes uh, ziņojumu par vienkāršošanu un par Nistelroju kunga darbiem, pie kuriem viņš strādājas vairākus gadus. Man īpaši apmierina tas, ka jūs pieminat MVU, un daudz uzmanības ir pievērsts arī šīm te kāpnēm uz izcilību, uz lieliskiem tātad pētniekiem, zinātniekiem tā tālāk. Tātad svarīgākais ir iekļauts kas attiec uz struktūru, struktūras sadalījumu trijos pīlāros. Jūs redzējāt, kā Zaļajā grāmatā mēs esam piedāvājuši drusku citādu struktūru, bet jebkura struktūra ir tikpat laba kā jebkura cita. Vienīgais jautājums, par ko es gribu brīdināt, jūs sauc pirmo pilāru par capacity building, bet parasti mēs par capacity building runājam, nu, tas ir raksturīgi uh, kohēzijas fondiem. Tā kā nevajadzētu radīt iespaidu, ka mēs veidojam kopēju stratēģisku eh, tādu pieeju un veidojam tātad zinātnisko pētniecību, tā kā pakārtot kohēzijas fondiem. Tā tas nav. Starp politikām un instrumentiem, protams, ir kaut kādas lietas, kas pārklājas, bet mēs nestaisamies pārvērst vienu par otras filiāli. Mēs daudz runājam arī par trīs pīlāriem, par zinātnes, kas bāzes stiprināšanu, otrais risināt uh, eh, izaicinājums, kas ir saistīti no jautājumiem, ko risina politiķi, klimata pārmaiņas, izēvielu trūkums un trešais pilārs - konkrētspēja. MBU eh, un citu spēlētāju starpā. Attiecībā uz SIP integrāciju Šeit man liekas, jūs kļūdāties, jūs sakat, tas ir kaut kas, kas jāpaskatās, bet ja mēs paskatāmies uz iepriekšējiem ziņojumiem, Markīs kundzes ziņojumu, tad tas jau ir saistīts ar inovāciju un ir svarīgi, lai šis kopējais eh, stratēģiskais eh, ietvars jau tiktu paredzēts. Tātad SIP ir kaut kas tāds, kas ir jāietver un jāapsver. Un uh, pētniecība ar inovāciju ir jāsastaista, lai jaunie produkti nonāktu tirgū. Un to visu vienbalsīgi parlaments arī ir apstiprinājis. Par budžetu neko neteikšu, bet tā ir mūzika manām austīm, par divkāršošanu, bet, nu, tas vēl nav publicēšanai. Daži komentāri no parlamenta deputāta puses. Ēlera kungs pasvītroja, kas ir struktūra fonda uzdevums eh, un kas ir jādara eh, tātad pamatprogrammai eh, pētniecībai un inovācijām. Jā, par lielajiem projektiem. Hiter Galileo tātad tos finansē no atsevišķas budžeta līnijas nevis no kopējās strateģiskās programmas, jo citādi tur var rasties problēmas. Portskundze kaut ko minēja to, ka mēs Kavaljo kundze ziņojumam par vienkāršošanu nu, neesam sekojuši. Nē, tā nav. Mēs rīkojāmies, lai mēs uh, izveidotu mīieskaiti iestādes, lai būtu uh, eh, pamata maksājumi, vienas summas izmaksas, dažādas elastī, elastības instrumenti. Tad mēs esam to jau pārveidojuši, un tad, kad būs kopējā strateģiskā jaunā programma, tad uh, šī vienkāršošana ies vēl tālāk. Bet tur, kur mēs to jau varējām izdarīt, mēs jau to izdarījām. Taču, protams, pēc 13. gada process ir jāturpina. Svarīgi tas, ko jūs teicāt par sadarbības programmu, jo sadarbībai zinātnes laukā ir jābūt par pamatu pamatu stratēģijas programmai, saistot dažādus partnerus no ražošanas, zinātnes un akadēmiķa aprindām. Un ir rūpīgi jāraugās lai mums nebūtu tik daudz šīs top-down pieejas, lai vairāk būtu bottom-up pieeja, jo tieši pamats ir svarīgs. Magdurēls kundze teica, cik svarīgi ir uh, daudz nozaru pieeja. Jūs sacījāt arī, cik svarīgi ir MVU. 15% mērķis. Mēs eh, centīsimies nodrošināt, lai tas notiek. Un cerams, ka kā 20 tūkstoši MBU iegūs no šī finansējuma. Tas ir pilnīgs rekords. Kavaljo kundze nāca klājā ar interesantu ideju par stingrāku pārvaldību, pētniecības finansējumam, interesants koncepts. Es par to vēl neesmu daudz domājis, bet to vajadzētu izskatīt jo, lai uh, tiešām uh, gūtu panākums, dalībvalstīm arī ir jāpild savi mājas darbi. Un Makīs skundze par viens pieturas aģentūru un pilsoņu iespējām sekot uh, iniciatīvām. Jā, tāds ir mūsu mērķis. Un par zaļo grāmatu. Uh, Mēs esam noslēguši mm, tātad pastkasti, kurā varēja iesūtīt komentārus, kas man pārsteidz. Ne tikai universitātes pieteicās eh, uz kādiem projektiem. Mums bija ļoti daudz strateģisku dokumentu, kur uh, cilvēki izvērš debates par nākotni pēc 2020. gada, un tā ir atšķirība no iepriekšējām, strat, iepriekšējām konsultācijām. Tā kā ir redzams, ka cilvēki tiešām tic 20. gada stratēģijai. Daudz atbalsta nepieciešamību integrēt pētniecību un inovāciju, stiprināt zinātnisko bāzi un tā tālāk. 10. jūnijā mēs organizējam tādu noslēgumu, pasākumu kopumu, un, protams, jūs esat visi laipni aicināti. Mēs eh, prezentēsim interesēto pušu konsultāciju procesa rezultātus. Un es zinu, ka jūs balsosiet septembrī par šie ziņojumiem, un tad mēs sāksim strādāt eh, pie eh, sava priekšlikuma, kas 30. novembrī parādīsies uz jūsu uh, rakstām galdiem un uz padomas rakstām galdiem, un mēs ņemsim vērā un iestrādāsim visu, kas būs jūs ziņojumā septembrī, jo mēs sāksim tikai tad, kad mums būs zināms jūsu viedoklis uh, par zinātnes un uh, pētniecības politiku Eiropas Savienībā. Paldies! Nu jā pēdējais runātājs izteicās vislabāk, jo jūs eh, skaidri norādiet, ka uztverat mūs nopietni. Tagad došu vārdu Matīs kundzei uz pusotru minūti. Mēs jau esam iekavējuši un mums ir jābūt godīgiem, tajā skaitā arī pret tūkiem. Un jāievēro uh, savas vienošanās, lūdzu. Certeza, senjor prezidents, obrigada, e obrigada, sobretudo aos interpretos. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem, bet es vēlēs pateikties visiem par izteiktiem komentāriem un arī par priekšlikumiem, ierosinājumiem. Esmu pateicīga arī par šo sadarbības gāru, kas ir bijis, kas tiešām ir raksturojis manu darbu pie šī ziņojuma, sadarbojoties ar kolēģiem no citām komitejām, no citām politiskajām grupām. Es vēlētos pateikties arī komisijai par atklātību. Nu, diemžēl, laika grafiks ir ļoti saspringts. Es, protams, saprotu, ka mums arī daudz kā trūkst šajā mm, versijā. Man sākotnējais teksts bija trīsreiz garāks, bet ļoti daudz bija jāsaīsina. Uh, Nu, patiesībā uz vienkāršošanu to es laikam ieviesīšu atpakaļ. Paldies! Paldies! Griez, grozījumi jāiesniedz līdz 15. jūnijam, un priekšsēdētājs saka paldies arī tūkiem. Paldies!